Bien, mes chers collègues. Sveiki, godātie kolēģi. Gribētu ierosināt atsākt darbu. Ļoti, atvaino, ļoti atvainojiet šo kavēšanos, bet mums no 7 līdz 9 jau bija viena tikšanās. Godātie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas un arī lūk, arī asistenti, kuriem te jā, no, jāzvanās, tie varētu iziet ārpus zāles. Kā jau teicu, mums bija darba, darba sanāksme, ko tikāmies ar ārējā dienesta, ārējā rīcības dienesta pārstāvjiem. Runājam par pāris problēmām, kas saistīts ar starptautisku raksturu un kur nepieciešams izmantot Eiropas līdzekļus. Nu, bet tagad atsāksim darbu. Un esam nonākuši pie punkta, kas saistīts ar komisijas priekšlikumu par eh, finansējumu no 2014. līdz 2020. gadam. Vakar uzklausījām mūsu referentu Žanu Luku Dehānu un vakar koordinātāru sanāksmē vienojāmies par to, kā runāsim. Un tātad šobrīd esam panākuši vienošanās politisko grupu starpā par to, kā darbs tiks organizēts šeit budžeta komitejā, lai gatavotos sarunām par šo jautājumu. Un tā tad. Un, protams, sniegšu vēl informāciju lūk budžeta komiteja par to, kas šobrīd norisinās šajā jautājumā, un pēc tam mums būs jāstrādā grupu starpā, tā lai censtos nonākt pie politiskas vienošanās Un lai varētu pirms sarunas sākšas būt eh, nu, tādā ļoti nopietnā nostājā, jo tad, protams, pēc vasaras brīvdienām šis darbs atkal atsāksies. Šeit, lūk, ir arī ģenerāldirektors. Paldies viņam par to. Viņš droši vien varēs atbildēt uz jautājumiem. Nu, lūk, tagad rīkosimies šādi. Eiropas komisija, kā jau mēs to vēlējāmies, un paldies, protams, viņai par to. To mēs arī, te, arī teicām paldies komisijai plenārsēdē Strasbūrā, ir nāk, tātad komisija nāk uz klējā ar priekšlikumiem. Pirmām kārtām par izdevumiem, kas saistīti ar visām šīm atšķirīgajām kategorijām finanšu schēmā laikā no 2014. līdz 2020. gadam, un tāpat arī par priekšlikumiem par ieņēmumu sadaļu. Un te runājam lūk par uh, pašu resursu sistēmu, par reformu šai jomā un par jauniem pašu resursiem. No padomas puses savukārt ir pieņemts lēmums šīs sarunas uzticēt vispārīgo lietu padomēji. Tātad vispārīgo lietu padomu ir tā, kas atbildīga lūk, par abām šīm dimensijām, par abām, abiem, abām sadaļām šajos priekšlikumos. Un viņu ziņā tad ir organizēt tālāk sarunas, viņi runās ar budžeta ministriem un tā tālāk. Tā ir viņu problēma jau. Un tas nozīmē, ka mums parlamentam savukārt vienīgais sarunvedēju partneris ir lūk ārējo, ārējo eh, vispārīgo lietu padomu. Tas savā ziņā ir tāds vienkāršojuma elements, mums tas būs vienkāršāk un varētu domāt, ka tādā vispārīgā kārtā ministri, kas atbildīgi par Eiropas lietām, nu, saskaņos uh, savas idejas, un varbūt, ka viņi ir tādi atvērtāki pret Eiropu nekā varbūt viņu attiecīgie budžeti ministri viņu valdībās un tam līdzīgi. Un no otras puses padomi, respektīvi Polijas prezidentūra, precīzāk, lūk, kas stāsies priekšā pēc Ungārijas prezidentūras un, protams, ņemot vērā, ka tā sekos savukārt Dānijas un Kīpras prezidentūras, ir sniegus prie, davus piekrišanu tam, ka tiek veidotas attiecības ar parlamentu tādā veidā, kas ļaus patiešām reāli īstenot sarunas, uh, vispārīgo lietu padomus ietvaros. Tātad mums ir zināmas garantijas, ka mēs neno, netiksim vairs nolikt jau mm, gatavu dokumentu priekšā, pēc tam, kad pieņemts lūk lēmums padomē, un pēc tam mums tikai jāsaka jā vai nē. Bet nē, mēs varēsim, lūk, visa darba gaitā, vispārīgo lietu padoms darba gaitā, sekot līdz notikumiem, nākt klajā ar savu nostāju par lūk, katras sanāksmes darba kārtība, kas tiks padomē paredzēta. Jo pirms katras šādas vispārīgo lietu padomu sanāksmes notiks tikšanās starp padomas delegācijas pārstāvjiem, ko pārstāvēs attiecīgi trijo, tātad trīs prezidentūra pārstāvi - Polijas, Dānijas un Kipras pārstāvi šai gadījumā. Un un no parlamenta delegācijas puses. Tātad šāda tikšanās notiks. Un turklāt Polijas prezidentūra ir paziņojusi, ka, ir, ka, ka vēlas uh, sekot, iz, izmantot parlamenta rekomendāciju, organizējot, lūk, piemēram, Eiropas finansistu konferenci Un, nu, tāpēc tās pirmā sanāksmes, mēne, pirmā sanāksmes laikā aptuveni tajā pašā mēnesī Briselē pēc polijas prezidentūras uzaicinājuma, un trijo uzaicināja kopumā, tiks uzza, tas būs 20. un 21. oktobrī šāda konference arī notiks. Nu, vēl tikai jāprecizē, protams, kāds būs šīs konferences formāts, procedūra, cik ilga būs šī konference, kāds būs tās darba kārtības saturs, un, protams, arī kāda tad būs šī konkrētā tēma, kas tiks pētīta konferences ietvarā, ietvaros. Nu, tā tad vēl jāvienos par procedūrām un tā tālāk un tā joprojām. Un, lai to visu darītu, mēs uzturēsim regulārus kontaktus, lūk, Eiropa parlamenta priekšādātāji, priekšādātājs, tāpat arī es, sazināsimies ar polijas prezidentūras pārstāvjiem, lai visu šīs lietas laika gaitā arī precizētu, nu, tīri pavisam tādā formālā veidā, Un tad, lai atzīmētu to, ka vēl ir vēlme strādāt pavisam konstruktīvi, sadarbojoties ar parlamentu, polijas prezidentūra, eh, to pierādot, ir uzaicinājusi eh, budžeta komitejas pārstāvi piedalīties vispārīgo lietu padoms neformālajā sanāksmē, kas notiks Sepatā, tad 28. jūlijā, kā jūs zinat, tas ir netālu no Gdaņskas. Un tad, lūk, tur mūsu komitejas pārstāvs varēs tīri personīgā kārtā iepazīties ar to, kā situācija varētu risināties tālāk. Mūsu pārstāvēs Sepatā delegācija, kuru vadīs mūsu vicepriekšsēdis Alvaro kungs, un Tur piedalīsies Aldors Garīga, Gorans Ferms un Anna Jensen. Ši, šeit delegācija nav nekāda politiska rakstura mandāta, tās nebūs nekādas sarunas, ko viņi vedīs. Nē, ne, nekas tāds darba kārtībā arī nav paredzēts. Šī delegācija vienkārši apmeklēs sanāksmu, lai saprastu, kāda ir apstākļi, un viņa vienīgais mandāts, nu, zināmā mērā, būs, nu, runāt par šo rezolūciju, ko pieņems parla, parlaments un kas tika pieņemta Suri komitejā. Nu, lūk, ja, ja, ja ir kādi citi, piemēram, deputāti, kas uh, um, vēlas zināt, tad lūk, viņš šo informāciju arī saņems no sopats, kāda notiks šī sadarbība ar ministriem un uh, kā tālāk šīs sarunas tiks vestas. Nu, lūk, tāda ir situācija. Un tas nozīmē, ka līdz vasaras brīvdienu beigām, respektīvi līdz nākamajai mūsu sanāksmei, mums ir eh, jau jāsāk konkrēti strādot, strādāt, mums ir jānonāk pie šīs politiskās vienošanās starp grupām, pa, eh, nu, iesaistot, protams, attiecīgo referentu, referents, referentu esam jau esam iecēluši, eh, nu, līdz māja beigām parasti tā tas bija, un tagad pilnīgi noteikti skaidrs, ka ir vajadzīga šī vienošanās par referentu arī nākamajam procedūras posmam. Tā tad ir vajadzīga arī vienošanās par to, kāds būs delegācijas saturs, kas vedīs sarunas ar trijo pirms katras vispārīgo lietu padoms, kā tas šobrīd tiek paredzēts. Tāpat Mums turklāt ir jāprecizē un jānoskaidro, kā tad ir tie nosacījumi, pie kuriem budžeta komitejā, un tas jau būtu vienkāršāk, bet turklāt, kā arī cita veida eh, parlamenta deputāti, eh, kurus interesē šis jautājums, varētu procesā iesaistīties. Nu, piemēram, īpašie referenti no citām komitejām. Ne tikai ne tikai šeit no mūsu komitejas, jo, protams, arī Sura komitejā bija ļoti daudzi eh, dalībnieki, kurus šis jautājums interesē, un, un ja mēs te izmantojam padomas eh, for, formulējumu, tad lūk, finanšu, finanšu schēmas draugi un paziņas. Nu, tā tad par to jādomā. Tāpat arī mums vēl jāprecizē, kāda veida attiecības, darba attiecības eh, notiks īstenotas ar mūsu hierarhisku, mūsu priekšniekiem, respektīvi priekšādātāju konferenci, kā tas notiks. Jo no paša gada sākuma jau saskaņā ar to, ko teica Eiropas komisija un ko tā apņēmās darīt, komisijas priekšsēdētājs ir nu, uzsācis tādu, kā zinām, tradīciju saskaņā šķiet ar 121. Lisabonas līguma pantu tikties, regulāri tikties ar parlamentu priekšsādātāju un attiecīgo padomas rotējošās prezidentūras priekšēdi, nu, lai runātu par dažādiem budžeta jautājumiem un finanšu plānu. Šī sanāksme, nu, ko tieks trīs cilvēki, um, viena tāda jau ir notikusi, nē, es atvainojos, notikusi tāda jau trīs reižu, un paredzēts jau citas sanāksmes pēc vasaras brīvdienām. Un līdz šim brīdim šī sanāksme norisinājusies eh, nu, budžeta komitejas eh, telpās, arī referentu birojos un tam līdzīgi. Un, jo, protams, tas ir svarīgi, ir svarīgi uzņemt šādus regulārākus, stabilākus kontaktus. Visi tie, kas no pus, parlamenta puses šai sarunās iesaistīsies, viņiem ir jā, jātop informētiem jau no paša sākuma. Nu, tad pēdējais, pēdējais fakts, par ko gribu jūs informēt, gribu jums atgādināt, ka runājot par iepriekšējām sarunām, kas tika veikts pamatojoties uz Nicas līgumu, ir radušos zināmas pamatīgas juridiskas pārmaiņas Nu, piemēram, runājot par izdevumiem. No vienas puses mums lūk bija no, noteikumi no padomas, tas tā, tā, tur nekas nemainās, tas ir tieši tāpat kā iepriekš. Bet, protams, lūk šī vienprātības procedūra, eh, nu, pastāv un tad ir šis eh, atzinums no parlamenta. Nu, tas attiecās lūk uz finanšu plānu. Bet tagad tam visam papildus vēl nāk vēl viens juridisks uh, dokuments, respektīvi iestāžu nolīgums, kas ir lūk tagad līgumā arī minēts, tā tas nebija iepriekš. Un te, tās tiek pak, tas ierosina attiecīgi juridisku procedūru, kas ir pavisam citāda, kas ir īpaša. Un kas drīzāk atgādina šo līdzlēmumu, koplēmumu procedūru. Un lūk, šajā gadījumā visa veida um, padomes reglamenta interpretācija un īstenošana ir jāsaskaņo ar šo jauno procedūru. Jo, nu, juridiski un politiski tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tieši tāpēc padome um, ir izvēlējusies šo sarunu ceļu. Tas ir tāds novatorisks pieejams, un mums arī tas bija vajadzīgs. Un tā ir tā atšķirība, kas um, ir pilnīgi citādāk nekā iepriekšējā periodā, kas attiec uz pašu resursiem. Arī šajā jomā pastāv um, tādi divi līmeņi. Pirmajā līmenī, un tas noteikts Lisabonas līgumā, pašu resursu reforma vai šāda pašu resursu radīšana ir atkarīga no lēmuma, kas jāpieņem vienprātīgi padomē Un pat ja runājam par jaunu pašu resursu izveidošanu, arī tajā gadījumā e, tas var notikt ar lēmumu, kam ir vajadzīgs ar, vajadzīga arī piekrišana no nacionāliem parlamentiem. Tātad tāda dubulta vienprātība. Tātad, un parlaments atkal dod atzinumu, un tātad parlamenta pilnvars ir ierobežots. Bet no otras puses, ja runājam tālāk par īstenošanu, attiecībā uz šo jauno pašu resursu izmantošanu, tad šajā brīdī, lūk, parlaments saņem jau citas pilnvaras. Tā gan nav tāda likumdošanas, parastā likumdošanas procedūra, bet tas ir arī atzinums, kurā tātad parlaments var izpausties. Nu, es gandrīz to varētu saukt par tādu 28 balsu vienprātību. Parlaments, eh, nu, ir kā šis 28, šī 28. struktūra. Nu, lūk, tāda ir situācija. Kas attiec uz ieņēmumiem, kā jau tika teikts vakar, šobrīd um, ar to saistīti trīs dokumenti, kur ir eh, visi ar dažādiem juridiskiem pamatiem, būs vēl arī citi dokumenti. Uh, jo tiek paturēts princips, ka kopienas budžets, eh, lūk, ir sasaistīts ar šo PVN, un lūk arī finanšu transakciju nodokli. Un līdz ar to tāpēc ir vajadzīga jauna juridiskā bāze. Nu, un, protams, ka tajā brīdī, kad tiks pieņemts finanšu plāns, jau finanšu schēma, tad būs attiecīgi jāpieņem arī juridiskais, pana, pie, juridiskais pamats eh, finanšu perspektīvai, tātad šim finanšu plānam. Te mēs runājam par likumdošanas tekstu. Un, protams, Eiropas komisija turpina darbu pie saviem priekšlikumiem, un šos priekšlikumus tad arī liks mums attiecīgi priekšā līdz gada beigām. Nu, un tur tātad tiks iekļauts vairākie dati gan par nākamo pētniecības pamatprogrammu, lauksemnieci, kopējo lauksemniecības politiku un tā tālāk. Nu, viss šīs attiecīgās sadaļas. Un tieši tāpēc parlamentam ir jāspēj sarganizēt savus darbus tā, lai mm, sarunās saņemts vaigāko informāciju un lai nodot informāciju visiem kolēģiem, kam uh, pēc tam būs kā referentiem jāuzņemas darbs pie dažādiem dokumentiem, kas būs saistīti ar šo finanšu plānu. Nu, lūk, tāda ir mūsu darba panorāma, ja tā var teikt. Šobrīd es domāju, ka nebūtu liederīgi uzsākt kaut kāda veida debatas par pašiem pamatiem un, un, un saturiem, jo to arī nevēlas mūsu referenti. Un tāpēc ņemot vērā, ka mēs neesam pieņemuši lēmumu vēl par to, kā mēs organizēsim šo pasākumu tālāko, es varētu ierosināt debats neorganizēt. Un eh, tad mēs varētu laika gaitā uzaicināt arī Levandovsku kungu uz diskusijām, ja viņš jau ir līdz priekšlikuma priekšā, kom, priekšādātāja konferencē. Arī Barozu, protams, bija, kā jūs zinat, pagājušā nedēļa plenārsēdē. Ar Un tātad pirmā viedokļa apmaiņa jau noli, notika tādā politiskā līmenī starp grupām. Nu, un tagad jāsāk pies, pieskarties detaļām, ja priekšlikumi. Un jāsāk precizēt veidu, kādā mēs strādāsim, kādā sadarbosimies ar komisiju, kā veidosim šīs tālākās attiecības. bet kamēr nesam to izdomājuši, es domāju, nav vēl vērts viedokļu apmaiņu ar komisāru īstenot. Nu, lūk, to gribēju jums pastāstīt, vai Raimaram Bēgiem būtu kas piemetināms pie manis sacītā, nē? Bet godmaņkungam gan gribas kaut ko teikt, lūdzu. Thank you very much. I, I, I... Paldies. Vakar es sākumā nepiedalījos sarunās, es piedalījos uh, AFET eh, komisijas sēdē kopā ar nacionālajiem parlamentiem. Es eh, būtu ārkārtīgi priecīgs pavisam īsi iepazīstināt ar saviem viedokļiem, kāda varētu būt šā dokumenta sakarā. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka komisijas ģenerāldirektorāta pārstāvi arī ir šeit. Ja mēs sākam ar vēstuli, kurā runa iet par 2013. gada cipariem, un ja mēs to pareizinām ar septiņi, tad ir ārkārtīgi svarīgi ne, neskatīties uz šodienas cenām, uz reālajām cenām. Vienīgais, kā mēs varam iegūt cipars 2014. un 2020. gadam, tad mums ir jāsalīdzina 11. gada cenām. Un, eh, ja mēs veicam šādu kalkulāciju, tad ir skaidrs, ka komisijas tad ir e, komisijas priekšlikums ir tāds pats kāds piecām valstīm pirms tam. Un atšķirības ir 0,05%, un no šāda viedokļa raugoties tas ir pretrunā parlamenta ierosinātajiem 5%. Taču no otras puses es nekad neesmu redzējis tik revolucionāru budžetu, kāds tas ir šobrīd. Uh, jo, ja raugoties uz iepriekšējiem trīs vai četriem daudzgadu finanšu plāniem, tad šis tiešām var tikt uzskatīts par revolucionāru. Protams, ka mēs varam gan šodien, gan arī vēlāk veidot tādu viedokļu apmaiņu, bet es esmu parēķinājis, ko tas nozīmētu Latvijai. Ja mēs paņemam vienu procentu no IKP, un kas aiziet uz Eiropu, tad Arī komisija patiesībā nav aprēķinājusi, kā tas varētu būt saistīts ar finansu pārvedumu nodokli. Bet ja mēs skatāmies uz eh, pievienotās vērtības nodokli mazākās valstīs, tad vismaz patreizējās likmes, tad 40% eh, mazāk šajā budžetā arī tām valstīm, kuras ir neto saņēmējas. Tātad, ja mēs skatāmies uz tabulu, tad patreizējā situācijā neto saņēmēji saņem apmēram 3000 eiro uz katru iedzīvotāju, un, piemēram, Itālija un eh, Vācija tās arī maksā uz katru iedzīvotāju apmēram 2000. Līdz ar to Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanā, protams, eh, varbūt viņi nav, ap, finanšu ministri vēl nav ap, aprēķinājuši, bet eh, komisija patiesībā nav vēl nākus klajā ar procentiem. Komisija ir pateikusi, ka tas būs apmēram 22%. Vakar es dzirdēju Annas Jensens teikto, un Jensens kundze teica, ka tas varbūt nav pareizais veids, kā rēķināt, bet, piemēram, ja Kamerona kungs vēlas apcirpt budžetu, tad diez vai viņš vēlēsies 40% no nacionālā budžeta maksāt Eiropas Savienības budžetā. Ja mēs runājam par finanšu transakciju nodokli un par PVN, tad dalību valsts nav ieinteresēts kaut ko no šiem nodokļiem nodot Eiropai. Patiesībā arī patreizējais daudzgada finanšu plāns jau ietver dažādus maksājumus ārpus šiem ietvariem. Un, ja mēs runājam, mēs jau esam šeit runājuši par palielinājumu par 30%, bet mēs runājam par palielinājumu ITER Jautājums, vai mēs varam vienoties par šādu nodokļu likmi vai nē. Tas ir tas pirmais, kas man pārsteidz. Otrais revolucionārais priekšlikums ir tas, ka transports tiks finansēts no nodokļu, balstoties uz parādiem. Patiesībā tas ir komisijas un Eiropas investīcija bankas ideja, un ja mēs runājam par ilglaicīgu finansējumu, tad mēs zinām, ka šo projektu ideja sniedzās apmēram desmit gadus nākotnē, un e, ja mēs vēlamies aprēķināt parāda summu, kura būs jāatmaksā, tad patiesībā viens triljons šo nodokļu apmēra ir ārkārtīgi liela summa, bet kā tas ir ticis darīts, mums vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem runājot par to, kā tas apgrūtinās budžetu. Bet es vēlētos pateikt, ka pirmo reizi agrī budžets ir apcirpts vispārīgos skaitļos, jo absolūtos skaitļos agrī budžets ir samazināts par 8%, bet relatīvos skaitļos pat par 14%. Un tas ir ārkārtīgi nopietni. Vakar Dafa kungs runāja dalību valstu parlamentu pārstāvju konferencē un agrī komitejas pārstāvi teica, ka tas nav pietiekami. Uh, bet eh, tas arī būs galvenais revolucionārais moments, kāpēc. Ne tikai tāpēc, ka tas samazina budžetu, tas ir arī priekšlikums salīdzvarot maksājumus, bet tas nav izdarīts. Ir mēģināts tikai samazināt atšķirības starp Eiropas vidējo maksājumu līmeni un zemāko maksājumu līmeni. Katrā ziņā neviens nav apmierināts ar šādu risinājumu, un es domāju, ka brīdī, kad mēs runāsim ar agri pārstāvjiem, viņi pateiks tieši to pašu, un visbeidzot par kohēzijas politiku. No pirmā acu uzmetiena tas izskatās ārkārtīgi apmierinoši, salīdzinošajās cenās 6% pie aplikums. Bet, ja mēs skatāmies sīkāk, tad tur ir zināma pretruna. Ja mēs runājam par 2005. gadu, tad viņi ir kalkulējuši to ārkārtīgi interesanti. Piemēram, pat ja valstī ir ekonomiskā izaugsme 3% garā, gadā septiņu gadu laikā, arī tad šie kalkulējumi nav pareizi. Un patiesībā šeit ir būtiska pretruna. It kā vairāk naudas ir valstīm, bet neviens nevar pateikt, kā tas ir bijis kalkulēts, jo patiesībā tas nav pareizi. Viens e, moments šeit nav skaidrs, tātad komisijai nav pierādījumu, kāpēc divas trešdaļas paliks reģionos, šiem skaitļiem nav nekāda pa pamata. Jo, piemēram, e, ekonomiski atšķirīgos skaitļos mums tam pamatojumu nav, bet vispārīgos e, terminos runājot, tas ir ļoti revolucionārs priekšlikums. Un raugoties uz e, manis pieminēto pirmo aspektu, kāpēc tās valsts, kuras ir neto maksātāji, nevēlas maksāt vairāk, jo viņām būs jāmaksā vairāk. Un e, viens no stabilitātes mehānisma momentiem, kas sāks darboties no 13. gada, balstoties uz Kankūnas sarunām būs jāmaksā arī par klimata izmaiņām, jeb cīņu pret tām. Katrā ziņā mani aprēķina manai mazajai valstī. Es eh, varbūt vēlētos iestāties par šādiem priekšlikumiem pat tādos gadījumos, ja tie mums nesniegs apsolītos 5%, bet vismaz pēc manām domām šis ir revolucionārs priekšlikums. Merci. Uh... Paldies, saka priekšsādātājs pilnīgi apsveicam šo jūsu vienkārši izcelā analīzi. Par komisijas priekšlikumu, jā, kas ietver diezgan revolucionārus aspektus, zināmā mērā pat vēlnišķīgus mm, aspektus, un kas mūsu valdības un īpaši finanšu ministrs noliks zināmas pretrunas priekšā nu, zināmā mērā tā tāda šizofrēniska izvēle viņiem. Nu, vai tāda mazohistiska izvēle. Tā varētu teikt. Un te es domāju par neto maksātājiem. Viņi vienmēr vaid un, un pukst ka, lūk, viņiem, viņu valstiem, ne to maksātājiem ir jāmaksā tik daudz un ka viņi pilnīgi noteikti maksā par daudz. Nu, un lag, tagad tiek nākts likts priekšā risinājums, kur viņiem tiek piedāvāts neko nezaudēt, un viņi protestē. Nu, tad par ko tad viņi vaid un, un sūdzas? Tie, kas sūdzējās par to, ka maksā daudz, vai viņi, maksā, vai viņi sūdzējās par to, ja viņi tomēr sūdz par kaut ko citu. Un jā, pilnīgi noteikti izrādās, ka viņi sūdz pavisam par kaut ko citu. Bet nu tā, ka jāsaka, šobrīd citu nekādu priekšlikumu nav uz galda. Tad, lūk, notiks visas šīs sarunas, un es domāju, ka tās būs diezgan jautras, diezgan iz, izklēdējošas. Jo finanšu ministri protams, iznāk tagad ir atteikušies no tā, ka viņu finansiālais pienesums no valsts puses tiek samazināts. Londonā ministrs teica, lūk, es atsakos samazināt mūsu valsts iemaksu budžetā. Lūk, kāda situācija. Jo, lūk, šis priekšlikums taču tiešām palīdzētu samazināt šo, šo iemak, iemaksu un turklāt pilnīgi nodrošināt neutralitāti. Nu, un ko tad pēc tam teiks tie nākamie, kas nāks mūsu vietā pēc 20 gadiem? Un iznāk, ka tādā gadījumā viņiem pat nebūtu jāzina, cik valsts maksā, cik viņi saņem atpakaļ. Tāds ir tas mērķis, to mēs vēlamies panākt. Protams, ka vienmēr ir šīs lielās valsts, tās kāds federālā Vācija, bet, piemēram, tādā valstī kā Francija, uh, neviena, neviena pilsēta, neviens reģions neveic nekādus aprēķinus, cenšoties salīdzināt, ko tā iemaksā nacionālajā budžetā un ko tā saņem no nacionālā budžeta. Es nezinu, Spānijā varbūt jums jūs to darāt. Nu, jā, mazliet laikam. Bet mērķis ir tātad, tātad izskaust šo nepieciešamību pēc šādiem aprēķiniem, un tas ir revolucionāli, kas attiecas tālāk uz uh, atsevišķiem elementiem par kopējo vienošanos. mums ir, protams, ir arī kaut kāda stereotipa šeit jā, jālauž kaut kāda tabū tēmas jāskar. Un domāju, ka debats tiešām būs ļoti interesants, interesants gan mūsu starpā vien, gan pēc tam ar padomu. Helga Trupel un pēc tam Gorans Fērums, pēc tam Salvadors Lūdzu. Helga. Okay, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, viens politisks komentārs no manas puses, ko es vēlos paust savam kolēģim. Uh, No mūsu viedokļa komisijas priekšlikums attiecībā uz kopēju lauksaimniecības politiku ir saistīts ar ekoloģiskajiem mērķiem un to, ka ir nepieciešams samazināt un dot jaunus stimulus. Mums šķiet, ka tas ir solis pareizā virzienā. Un tagad vēlos runāt par kādu citu delikātu jautājumu. Šis ir jautājums par sarunu komandas sastāvu. Jūs noteikti zināt, ka Eiropas parlamentā ir rīcības kodeks attiecībā uz to, kā būtu sarunu komandas jāveido, un tur ir teikts, ka ir jābūt pārstāvētam visām politiskajām grupām. Un tādēļ tas, ko jūs teicāt vakar, un kā es jau pieminēju, neesmu īpaši labvēlīgi noskaņot pret jūsu priekšlikumu, uzsveršu līdz ar to tagad vēlreiz, ka ir jābūt kādai organizācijai, kādai struktūrai, kas pārstāv parlamentārās grupas, tad varbūt mēs varētu vēlreiz padomāt, kā mēs varam noteikt sastāvu. Nu, kā jūs priekšsēdētāji tikko teicāt, ka mēs varētu izveidot tādu ilgtermiņa, vairāk gadu plānošanas periodā eh, draugu grupu. Es arī esmu tāda. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu jā, es būtu tikai lepns un laimīgs, ja arī mani uzskatīt par Helgas Trippers draugu. Uh, thank you, Chair. I, I... Garants, paldies priekšsēdētāji. Es nerunāšu konkrēti par uh, plānu, bet es runāšu par to, ko teica Godmaņa kungs. Pirmkārt, ir absolūti skaidrs, ka veids, kā priekšlikums tiek paskaidrots no komisijas puses, ļoti atšķirīgs atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat. Un īstenībā politiski diezgan subjektīvs šis priekšlikums Gudmaņa kungs, manuprāt, ļoti labi paskaidroja šo lietu, un, manuprāt, tā ir pareizi. Viņš teica, ka pēc būtības šeit ir iesaldēšanas variants ļoti tuvu piecu valstu vēstulei, bet kā es varu redzēt, varu redzēt no Dalību valstu aprēķiniem šeit ir diezgan dramatisks palielinājums, pat 5 vai pat 11%. Mums nāksies sadzīvot ar šo variantu. Jā, protams, salīdzinājumi ir vajadzīgi, bet ir jābūt arī politiskajam lēmumam. Manuprāt, ir daži skaitļi, kas būtu jāprēķina savādā. Godmaņa kungs runā par ienākumiem Zviedrijā, manā valstī, kā to aprakstīja mūsu valdība ka Zviedri maksās 40% vairāk. 4,0, 40 vienu miljārdu eiro gadā papildu. Nu, manuprāt, būtu labi, ja mēs varētu no komisijas saņemt kādus aprēķinus, varbūt ģenerāldirektorāta pārstājas varētu mums paskaidrot. Jā, bet manuprāt, šeit rodas grūtības vienkārši tādēļ, ka mēs nezinām, kā tad īsti veidosies uh, finanšu darījuma nodoklis bet jebkurā gadījumā mums vajadzīga informācija varētu nu vismaz kaut kādā veidā aprēķināt, lai mēs skaidri zinātu, ko tas reāli nozīmēs kat katrai konkrētajai valstī, cik tad daudz būs jāmaksā. Katrā dalība valstī būs savādāks rezultāts, savādāka summa, un tad varbūt komisija varētu paskaidrot, varbūt komisija varētu mums pateikt, vai viņi mums snieg, sniegs precīzāku informāciju. Paldies, Garan Lūdzu, Salvadoru! Mēģināšu izteikties pavisam lakoniski. Visas politiskās grupas var tagad izskatīt komisijas priekšlikumu. Komisijas priekšlikums bija pieejams jau kopš pagājušās nedēļas. Nu, pēc būtības šeit ir divi. Šeit ir pāris aspekti, un sekretariāts šos aspektus, šos skaidrus piemin arī savā dokumentā. Pēc būtības komisijas priekšlikuma revolucionārā daba ir balstīta uz tā, ka Eiropas parlaments iebilda. Un šeit parlamentam tiek piedāvāts samazinājums, 5% samazinājums, 40 miljārdi eiro. Komisija noraida parlamentu priekšlikumus. Un šis otrais skaitlis, kas ir jāpiemina, ir tas, ka pastāv iespēja iziet ārpus finanšu perspektīvas rāmjiem. Un šeit savukārt ir saistība ar citu institūciju labo gribu. Un treškārt, runājot par ienākumu daļu, mēs šeit runājam par procesu, kas pēc būtības norit paralēli, bet nav saistīts oficiāli ar finanšu perspektīvu. Līdz ar to informācija par to, ko tad jaunā pašu resursu sistēma reāli izmaksās dalībvalstīm, šāds aprēķins pagaidām ir pār, pāragri veikt. Nobeigumā varu teikt, ka mēs esam to pieminējuši jau pagājušajā nedēļā, kad tika runāts par mūsu nostāju plenārsēdē. Eiropas komisijai ir jāpasaka, ka ir ļoti svarīgi izveidot šo drošības slieksni, šo drošības rezervi, kas būtu 5%. Šajā gadījumā finanšu perspektīvā ir piedāvāts 4% palielinājums. Un, manuprāt, šeit rodas nopietnas problēmas, piemēram, runājot par 2012. gadu budžetu. Padome nav tikai atteikusies no 2,9% skaitļa, viņi ir piedāvājuši divus. Nu, tad varam teikt, ka reāli tas nozīmē, ka maksājumu daļā būs skaidrs samazinājums. Ņemot vērā šo faktu, mm, izskatās, ka priekšlikums atkal tiks noraidīts. Komisijas priekšlikums ir par 40 miljārdiem mazāks salīdzinot ar parlamenta priekšlikumu, un, manuprāt, šeit arī skaidri iezīmēta perspektīva mūsu sarunās ar padomi, un redzēsim, ko parlaments gal galā pieņems pēc 12 vai 18 mēnešiem. Nu, kā jau teicu, ir daudz ļoti labi aspekti šajā priekšlikumā, tie, protams, ir jāpatur spēkā, bet te pašā laikā nedrīkstam aizmirst uz svarīgāko. Un tad 8. jūnijā esam vienbalsīgi pieņēmuši priekšlikumu. Nu, un tagad runājam par 40 miljārdu samazinājumu. Ja mēs lauksaimniecības sektārā to akceptētu, tad mēs varētu budžetu līdzsvarot. Jā, tas bija tautas partijas viedoklis. Nu, tagad Haider jums vārds. Presidente, man reāli jau avija. Paldies, un tagad būs spāņu sociālisti. Es gribēju izteikties, lai uzdotu pāris jautājumu. Bet šķiet, ka mēs tagad runājam jau pēc par lietas būtību, līdz ar to arī jautājumu lokus ir mainīts. Izskatās, ka mēs runājam ļoti detalizēti, nevis vispārīgi. Tātad plenārsēdē varējām uzklausīt komisijas priekšlikumu attiecībā uz daudzgadu plānu, bet priekšlikums, jākonstatē, ir ļoti atšķirīgs no parlamenta piedāvātā. Un mēs skaidri un gaiši pateicām, ka tas savukārt ir absolūtākais minimums, lai mēs vispār varētu risināt sarunas, bet padomu savukārt uzskatu, ka var arī šeit vēl kaut ko piegriezt. Padomit, kā teica, ka viņi plāno tuvoties parlamenta nostāja, bet izskatās, ka ir tieši pretēji. Interesanti bija arī paklausīties, ko komisārs Čalas teica kultūras lietu komitejā par uh, finanšu plānu. Viņš teica, ka šeit ir absolūtais minimums, mēs nevaram no tā visa atkāpties, mazāk nebūs. Nu, nerunājot tagad pārāk detalizēti, varu vienkārši konstatēt, ka viņi ir pieļā, pieļāvuši kļūdu ar šādu konkrētu priekšlikumu ka viņi ir piedāvājuši tagad variantu, kas ir ļoti tuvu tam, ko komisija uzskata par minimālo slieksni. Mēs salīdzinām ar komisijas priekšlikumu, kas bija piedāvāts pirms vairākiem gadiem, pirms septiņiem gadiem, 2007. līdz 2013. gadam, šim periodam. Bet tagad savukārt ir Lisabonas līgums. Tas nozīmē, ka mums ir papildu prasības arī saistībā ar Eiropas 2020. gada stratēģiju. Runājot konkrēti par skaitļiem, tad es varu teikt, ka nālos lūgt sekretariātu izveidot salīdzinošo tabulu. Skaidrs, ka katrs no mums var uh, veikt savus aprēķinus, bet ir ļoti svarīgi, lai mums būtu vienots viedoklis, vienot aprēķini, tā lai būtu tāda pārskatāma tabula, lai katrā uh, nodaļa un katra uzdevuma, izdevuma kategorija tiktu konkrēti aprēķināta. Un mums jau būtu ļoti labi, ja nodaļas tiktu salīdzinātas precīzāk, jo šajā daudzgadu finanšu schēmā mums ir arī zināmas izmaiņas, līdz ar to nav nemaz tik viegli salīdzināt vienu nodaļu ar citu. Līdz ar to, kā jau teicu, ir nepieciešams detalizēts apraksts, detalizēts aprēķins. Es pat esmu rēķinājusi, bet man nav pārliecības, ka viss, ko esmu aprēķinājusi, ir pareizi. Bet tāpēc labāk ir vienot tabulē, visu visu varam strādāt, balstoties uz vieniem te pašiem skaitļiem. Vēl viena lieta - komisija bet viņi var mūsu komitejai prezentēt informāciju, un tad jautājums, protams, ir, vai nāks tikai viens vienīgais komisārs, budžetlietu komisārs, vai arī varbūt kādi citi komisāri. Nu, kā es jau pati teicu, es pavisam nejauši uzzināju, ka lauksaimniecības komisārs ieradās lauksaimniecības lietu komiteja, lai runātu, piemēram, arī par budžetu. Nu, tad Kā jau teicu, priekšlikumā ir arī dažas labas lietas, bet ir svarīgi uzdot jautājumus. Paldies par, šo, par šiem komentāriem, jā. Un arī tagad runājot par jūsu uzdoto jautājumu. Es ierosinu pēc vasaras brīvdienām, kad atsāksim darbu šeit budžeta komitejā, apmainīties ar viedokļiem ar Levandauska kungu, un tad laika gaitā mēs, pamatojoties uz mūsu referentu priekšlikumiem vai vai varam redzēt, vai ir vajadzīgs uzaicināt arī citus komisārus, ja pietiek ar to, ka viņi runā plenārsēdē. Un es domāju, tas būs tad atkarīgs no mūsu referentiem. Viņi varēs likt priekšā uzaicināt šos komisārus. Nu, gribēju pakomentēt to, ko te teica atsevišķi kolēģi. vai tas ir Levandovskis vai Barozo vai ģenerāldirektors. Eh, nu, viņi tādi kā tādi, tāds Dāvids Koperfields, šis eh, iluzionists. Jūs atminēsieties droši vien, ka viņš eh, bija Klaudijas Šīfers vīrs arī un tā. Un, jā, redzu, ka šai pusē ir viņas fani. Un viņš bija, kā jau teicu, iluzionists, burvis, burtiski, lidoja pa gaisu, pazuda, izzuda. Uh, parādījās atkal. Nu, un tad um, godmaņa kungs, lūk, ir redzējis zvaigznes, tur, kur Gorans redz mākoņus, un otrādāk. Un tāpēc jau, lūk, nu, tāpēc jau tas priekšlikums tā arī tika izstrādāts. Tikai, nu, vienkārši vienā brīdī būtu labāk zināt, vai tā dāma, kas tiek griezt uz pusēm šova laikā, Nu, vai viņi tomēr tad ir sagriezti vai nav? Nu, to vajadzētu tomēr zināt. Vai viņi ir palikusi pie dzīvības. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi skaitļi. Un tāpēc sekretariāts jums ir izdalījis izvērtējumu. Tā kā tas to redz, komisija, kā saprot, arī nāks klē ar saviem izvērtējumiem, saprot, ka to ģenerāldirektors nebija pilnībā viensprāts ar šiem skaitļiem, kas tik minēta attiecībā uz finanšu schēmu. Un tāpēc ierosinu, ka vasaras gaitā uh, mūsu dienas sekretariāts un komisijas dienesti varētu tad beidzot vienoties par to, kāda tad ir šie skaitļi. Nu tā, lai visi trīs iestādes beigu beigās strādā ar vieniem tiem pašiem skaitļiem. Nu, kas attiecas uz šo salīdzinājumu ar burvinu, es gribētu eh, teikt, ka beigu beigās vajadzētu mums nonākt pie situācijas, kur mums nav priekšā nevis Koperfields, bet Hudīnī. Es jūs droši vien atceraties arī šo burvinu iluzionistu. Uh, un viņš pats sevi saķēdēja, viņš uh, bija kastē, nu tā kā tādā mm, baseinā, un tad viņam bija zem ūdens jāatbrīvojas no visām šīm važām un jāizpeld. Viņš to arī izdarīja. Nu, es gribētu drīzāk pie šādas situācijas nonākt, un šis budžets jau tiek dažādās važāda, važās kalts un, un dažādi iesprostots, un cerams, ka viņš tomēr no šī ūdens arī šis budžets varēs izlausties dzīves vesels un sparīgs. Nu, tāpēc ierosinu tagad šīs debatas beigt un pāriet pavisam tieši uzreiz pie astotā darbu kārtības punkta. Helga, tas ir jūsu projekts, tātad budžeta grozījums numur 5. Vai jums tātad ir viedoklis, kāda jūs, kāds jūsu priekšstats? Paldies, priekšsēdētāj kungs! Tas ir nedaudz sarežģīti un komplicēti, tāpēc es vēlētos, lai kolēģi klausās. Okay, draft amending budget number 5. Runājot par vispārīgā budžeta grozījumu numur 5, tur runa iet par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju izveidi un arī par Eiropas ārējās darbības dienestu. Eiropas datu aizsardzības uzraudz, uzraudzītājs ir jāizmaina, un runājot par 2AD14, tad šim uzraudzītājam šobrīd tiks piemērots AD15 līmenis. Tas ir tehniski un, diemžēl, tas ir nepieciešams, lai saprastu. Personāla noteikumos ir atrunāts, ka cilvēks, kurš ir strādājis līdz 2004. gada 1. Mājam, 1. maijam AD3, viņam ir jātiek palielinātai senioritātei, un tomēr, ja tas jau ir noticis, tad tiek piemēroti citi noteikumi. Tātad mēs runājam par datu aizsardzības uzraudzītāju jau otro būtisko paaugstinājumu, un ja tā ir, tad situācija kļūs nedaudz cita. Būtu nepieciešams papildus informācija gūt, piemēram, ja šim cilvēkam jau šobrīd ir AD 14 līmenis, tad kad viņš to ir saņēmis. Un otrs, otrā daļa - Eiropas ārējās darbības dienests. Šis dienests eh, vēlētos eh, pārvērst 40 pagaidu līgumdarbiniekus uz pastāvīgo līgumdarbiniekiem. Mēs runājam par desmitā gada padomas lēmumu, ar kuru tika nolemts, ka, kad Eiropas ārējās darbības dienas strādās ar pilnu, ar, pilnu, eh, ar pilniem apgriezieniem, tad tiešām tā arī būtu jādara. Pēc tam Eiropas ārējās darbības dienests e, vēlētos mazliet pamainīt savu ierēģņu posteņu sadalījumu, un e, toreiz runa gāja par to, ka varbūt ir samērā grūti paredzēt, cik daudz jaunas darbinieks viņiem vajadzēs pagājušajā gadā aprēķinot institūcijas nepieciešamības. Vēl bez tam ārējās darbības dienestam ir jāpiemēro sava darbība un personāla budžets arī paaugstinājumiem, un runa iet par 1,5 miljoniem eiro, un tomēr ir nepieciešams jaunas apropriācijas, kuras vajadzētu iekļaut patreizējā budžetā. Paaugstinājums jau ir paredzēts 12. gadā, taču arī šeit par to šo desmito iedaļu man ir zināmas šaubas. Ja mēs raugāmies uz Eiropas ārējā darbības dienesta organigrammu, tad tur ir būtiska, būtisks disbalans starp augstākajiem ierēdniecības līmeņiem, tātad AD16 ir pietiekami daudz un AD9 ir daudz mazāk nekā bija paredzēts. Tātad šī ir institūcija, kurā augst atmaksāti ierēģi ir trīsreiz vairāk nekā zemāk apmaksāti ierēģi. Uh, Un e, tas izskatās, ka ir tāda zināma, ja tā varētu nosaukt, personāla politikas izkropļošana. Un e, es vēlētos, lai Eiropas ārējās darbības dienas pārskata. Paldies referentei! Nu, tā tad jūs vēlties papildus informāciju, to mēs arī labi saprotam. Un, attiecīgi, ir dienesti, to ir arī atzīmējuši. Es ceru, ka laika gaitā šos precizējumus jums arī sniegs, atgādināšu ka par šo budžeta grozījumu numur 5 runāju, tieši tāpat kā tas attiecās arī uz 4. budžeta grozījumu, ko vakar lika priekšā Sidonija. Teikšu, ka Koreper neieņems pozīciju līdz 8. septembrim. Tikai 8. septembrī tas notiks. Un tāpēc padomu pat tiksies 12 un jūsu ziņojums tiks liks priekš 22. septembrī, balsojums budžeta komitejā 11. oktobrī un plenāra sēdē oktobra 2. plenāra sesijā. Tāds ir laika grafiks. Paldies, Helga! Nu un tad tālāk varam pāriet pie 14. darba kārtības, nē, tas ir pārcelts uz vēlāku laiku, 14. darba kārtības punkts. Tātad pāriem pie 15. darba kārtības punkta Haglunda kungs. Un te mēs runāsim par, lūk, Eiropas atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem. Referent kungs, jums vārds. Čemen. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es mēģināšu runāt lakoniski, bet man tomēr vajadzētu piecas minūtes jūsu uzmanības vērst uz šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs jo daudzos gadījumos par Eiropas atomenerģijas kopienu mēs jau esam runājuši. Kā jau lielākā daļa no jums zina, Euratom līgums pieļauj maksimālo programmas apjomu piecu gadu garumā, bet mēs vēlētos to pagarināt par diviem gadiem līdz patreizējā daudzgada finanšu plāna beigām. Un komisija ir nākus klajā savukārt ar priekšlikumu, kurā uzsver divus būtiskus E, divus būtiskus aspektus. Pirmais ir ITER, e, tas ir kodola sintēzes projekts, un otrais uzsvars ir kodola drošība. Tātad Euratom sastāvdaļa. E, Euratom sastāvā ITER ir ārkārtīgi būtisks. Es zinu, ka ir kolēģi, kuri šaubās par šī projekta jēgpilnību, un tomēr uh, lielākā daļa tomēr ITER projektu atbalda. Atcerēsimies, ka ITER projekts ir otrs lielākais starptautiskais zinātniskās pētniecības projekts pēc starptautiskās kosmosa izpētes programmas. Un arī šā iemesla dēļ es uzskatu, ka eh, Eiropas Savienībai ir jābūt arī turpmāk iekļautai ITER projektu īstenošanā. Runājot par to, ko mums, kā budžeta komitejai, vajadzētu zināt par šo jautājumu. Patiesībā par to jau tika runāts Sura komitejā daudzgadu finanšu plāna aspektā. Mēs runājam par to, cik nākotnē vajadzētu atvēlēt šim projektam naudu. Šobrīd atvēlējums apropriācija ir 6,6 miljārdi, un ir jau grūti paredzēt, kādas būs problēmas nākotnē Vienlaicīgi es uzskatu, ka finansējumam vajadzētu atbilst konkrētiem kritērijiem, pirms finansējums tiek piekrists, pie, piešķirts, un mēs runājam par caurskatāmību, par regulāriem finanšu atskaišu iesniegšanu un līdzīgi. Un mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kāda ir izveidojusies šobrīd ITER projektu finansējumā, kad mums nav šīs caurskatāmības un citu aspektu. Uh, Desmitā gada decembrī padome pieņēma lēmumu, vismaz pēc viņu viedokļa, kā vajadzētu rīkoties ITER gadījumā, un e, sākotnēji runa gāja par 1,4 miljardiem, un e, runa iet par 14 miljardiem, kuri tiktu atvēlēti no daudzgadu zinātniskās, izpē, zinātniskās un pētniecības ietvara. Tātad nauda ir kā piešķirta pietiekam, un patiesībā tas eh, sasaucās ar Raimera bēgas darīto. Un tam ir jāsasaucās kopā ar 12. gada budžetu, pie kura strādā Balcānī kundze. Savā atzinuma projektā es galvenokārt Vēlētos, lai mēs pieturamies pie ITER piešķirtā finansējuma apropriācijām. Citos vārdos runājot, eh, finansējuma piešķīrums no zinātnes un pētniecības programmas, to vajadzētu varbūt pārskatīt. Korapē runājot par 12. gada eh, budžetu vēlas samazināt piešķīrums zinātnē un pētniecībai, un eh, ja vēl no šīs zinātnē un pētniecībai paredzētās naudas tiks kaut kas piešķirts ITER projektam, tad tas projekts tiek tā noplicināt zinātniskās pētniecības programma, ka tikpat kā nekas vairs nepaliek pāri. Tā tad mums vajadzētu rast citu risinājumu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi to arī uzsvērt, un mums vajadzētu paraudzīties arī uz citu budžeta kategoriju, neiz tērēto naudu, jo tāda, protams, ir. Un tur noteikti varētu rast kādu risinājumu ITER finansēšanai. Protams, ja nepieciešams, mēs varam iedarbināt arī elasti, fleksibilitātes instrumentu, bet iespējams, ka padomē tas nepatiks. Vēl bez tam savā atzinumā es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt arī par citiem finansējuma avotiem ITER projektam. Un es uzskatu, ka eh, viens mil miljards eiro papildus piešķīrumi ātomenerģijas programmai tieši šai kodola sintēzes enerģijas izpētai būtu pieņemams. Vēl bez tam eh, runiet arī par kodolu, eh, kodolu drošību, par kodolu atkritumu, kodolu atkritumu apglabāšanu vai cita veida drošumu. Priekšsēdētāji kungs, vakar mūsu sēdē jūs runājāt par to, ka ITER tiek it kā izņemts no daudzgada finanšu plānu, un patiesībā tas arī varētu sagādāt zināmas problēmas. Ja mēs pieprasām lielāku caurskatāmību ITER projektā, un ja mēs pieprasām lielāku parlamenta iesaistīšanu, tad ir zinām pretruna, ja mēs vienlaicīgi pieprasām tā izņemšanu no daudzgadu finanšu plāna. Tātad, protams, izņemot to no daudzgadu finanšu plāna finansējumu, tam būs arī vairāki plusi, bet pretruna, kā jau es teicu, šeit ir. Tātad tas ir problemātiski, un mums vajadzētu rast risinājumu tam. Un, protams, es uzklausīšu kolēģi teikto. Tā tad īsumā tas ir atzinuma projekts, un es vēlētos tagad uzklausīt kolēģi teikto. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies referentam! Šeit ir klāt pētniecības ģenerāla direktorāta šefs. Lūk, ierosinu viņam dot vārdu pēc tam, kad būs uzdot jautājumu, tos te par uz referenta jautājumiem. Un vispirms Anna Jensen lūdzu. Paldies priekšādātāji. Es varu atbalstīt šo ziņojumu, ko sagatavojas mans labais kolēģis, bet gribu tomēr uzdot komisijai jautājumu, varbūt arī Haglund kungam, par lūk kādu lietu uz mums tiek izdarīts spiediens no komisijas puses, jo mums tāds, ir tāda sajūta, ka lūk, nav bijis gana daudz skaidrs informācijas par džetu projektu finansējumu Lielbritānijā. Un mēs pilnīgi noteikti, protams, nevēlamies radīt problēmas šim projektam. Nu, protams, mēs varētu teikt, ka tā ir padoma, kas rada problēmas un tā tālāk, jo viņi nepieņem lēmumu par ITER saulēcīgi, bet Es gribēju vaicāt, kāds tad būtu tas signāls? Nu, varbūt mēs varētu grozījumos eh, no parlamenta puses izveidot atsevišķu budžeta līniju, posteni tieši džetu programmai, lai zināmā mērā, nu, vismaz skaidri un gaiši signalizētu to, ka vēlamies rast finansējumu šim projektam. Un tādējādi mēs arī varētu tad pārliecināties, ka, lūk, uh, Visas tās cīņas, ko mēs šeit izcīnām ar padomu, nerada problēmas uh, projekta turpināšanai. Tātad tas, zināmā mērā, ir jautājums komisijai. Vai ir kaut kāda iespēja šādu signālu nosūtīt un pārliecināties, ka mēs neredam papildus problēmas? Paldies, saka priekšsādātājs. Komisija jūsu jautājumu ir dzirdējusi tālāk ar Vajo kundze. Paldies priekšsādātāji. Gribu pateikties arī referentam. Likumdošanas process, kas saistīts ar iepriekšējo finanšu schēmu norisinās šobrīd paralēli diskusijām par budžetu ITER. Te ir divi atsevišķi ziņojumi mūsu komitejā. Mums vajadzētu pārliecināties, atzinumā tiek ietverpa informācija, kas nav pretrunā ar tiem lēmumiem, kas tiek pieņemta attiecībā uz ITER. Otrs punkts ir šāds. Pilnībā piekrītu bažām, ko pauž Anna Jensen attiecībā uz džet projektu. Vienošanās par šo jautājumu ir ārkārtīgi svarīga. Un tāpat arī mm, citiem līdzīgiem projektiem. Uh, jo gal galā mums ir jānodrošina turpināts atbalsts tāda veids uh, iekārtām kā džeti, jo, protams, viņi ir atkarīgi no mūsu vienošanās. Par atzinumu pašu runājot, piekrītām galvenajām tēmām, ko referents izvirzīs. Tāpat arī atbalstu ITER projektu, jo tas ir starptautiski mēroga svarīgs, nozīmīgs projekts visai Eiropai. Uh, Tāpat jānodrošina garantēti fondi ITER, jo tādā veidā mēs vienkārši, bet tāpat laikā mēs nevēlamies apdraudēt citu projektu, citus prioritatīvus projektus. Jā, ir vajadzīgs vairāk pārskatāmības ITER projektu jautājumā. Un ļoti svarīgi arī iesaistīt starptautiskos partners, panākot, ka viņi izpilda savas saistības. Tāpat vajadzīgs arī iezīmēt un ierobežot, tātad noteikti speciāli resursus tieši ITER par to labprāt padiskutētu vēl papildus, bet principā tomēr piekrītu priekšlikumam, eh, ko izvirza referents attiecībā uz maksimālajām summām atsevišķās kategorijās, sadaļās, arī atomenerģijas pētniecības eh, sadaļās. Nu, es domāju, tas ir labs pamats tālākas vienošanas panākšanai. Paldies! Tālāk Gairkungs. Paldies, priekšsādātāji! Piekrītu priekšlikumam par iteru. Nu, Lūk, runājam par līdzekļu norobežošanu priekš šiem mērķiem. Man liekas, tā ir laba doma. Tas, zināmā mērā, kā tāda droša ugunssiena, jo citādi padomu tajā brīdī, kad runāsim par ITER finansējumu nākamībā atkal, viņi atkal varētu skatīties uz pētniecības eh, budžetu un tam līdzīgi. Bet ir divi iemesli, par ko esmu, uztra... Eh, div, divas lietas, par ko esmu uztraucies. Pirmām kārtām. Esmu uztraukts tāpēc, ka pilnīgi noteikti šis projekts būs daudz dārgāks, izdevumi pieaugs jau tagad var prognozēt, ka ITER finansējums būs krietni lielāks, jo atsevišķās komponentes, kas, ko bija, piemēram, nepieciešams ievest ITER no Japānas, nevar tikt iemestas, ievestas visas šīs katastrofas, Fukushimas katastrofas un zemestrīces rezultātā. Tas savukārt nozīmē, ka piegādes datumi ir atlikt uz vēlāku laiku, un tas savukārt nozīmē, ka projekts kļūs arvien dārgāks. Un otrais iemesls, par ko esmu uztrauc, uztraucies, ir tas, ka runājam par pētniecības politiku. Un nebūtu liederīgi padomē turpināt. Svītrot kaut kādu veidu līdzekļus, nu vai attiecībā uz ITER vai citiem projektiem. Jo tie, kas eh, atbalsta arī to, viņi saka, ka tikai 15. gadā vai pat 50. gadā būs uh, iespēju vispār to izmantot, bet ir ļoti cerīgi, ka līdz tam laikam jāatrisina visas attiecīgas problēmas, un līdz tām Eiropas pētniecības programmai ir jāpilda savi uzdevumi. Es nezinu, kā tas būs uz priekšu. Kad būsim gatavi atbalstīt uh, kopīgu Eiropas programmu, nezinu, vai mēs šādā veidā padomē izdabāsim vairāk nekā mēs gribētu. Uh, Bet jāsaprot, ka, ka tas ir Kemerona pasākums. Un ka tas attiecīgi ir saistīt, eh, saistīts ar eh, šo vēlēšanu apgabalu. Paldies, Gorans Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runāja ēnu referenta vārdā Vona Konga, viņš nevarēja ierasties šobrīd, bet principā mēs varam atbalstīt Hoglunda Konga ziņojumu Mēs arī uzskatām, ka ir ļoti labi, ka mēs izmantojam šim projektam neizlietotos līdzekļus, bet no septītē. Bet no septītā. Bet no se septītās programmas mēs labprāt negribētu izlietot līdzekļus. Jā, mēs atbalstam to ideju, ka būtu nepieciešama papildu nauda, ka būtu nepieciešams risināt tehnisko jautājumu aspektus, bet man šķiet, ka padomē būtu vienlīdz grūti to visu akceptēt. Hoklanda kungs arī teica, ka nākamajā uh, plānošanas periodā mums jābūt arī pietiekamai elastībai, respektīvi, ka jā, kopienas budžets nav pietiekam, tad dalību valstīm jāiemaksā. Mans secinājums būtu šāds, ka uh, Sociāldemokrāta grupa vienmēr ir teikusi, ka mēs esam par itre. Viņa bija par iteru, nu, kā jau teica kolēģi, bet principā var teikt, ka S&D grupa kopumā ITER projektu atbalsta, bet ne uz citu pētniecības projektu rēķina. Jānsens kundze teica, ka būtu nepieciešams džet programmai atsevišķu uh, budžeta pozīcijas, nezinu, nu, kā varētu mūsu grupa uh, rēģēt uz to, izskatās loģiski, bet būs jā, jāapspriežas. Lūdzu, Raimer Bēge. Paldies, priekšsēdētāji! Māra atbalstīja to, ko teica mūsu uh, runātājs, bet par ceturto grozījumu runās atsevišķi. Jo, manuprāt, ring fencing ideja, kā tas šobrīd ir iekļauts, runājot par turpmāko gadu finansējumu programmu, manuprāt, nav formulēts pietiekami precīzi. Ja mēs tagad ieskatāmies komisijas priekšlikumā, ņemot vērā šo, šo, šo aspektu attiecībā no attiecībā uz uh, EDF uh, pārlikšanu uz ITER. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs vienkārši īstenotu to, kas ir līdz šim izlemts, nevis ar papildu izmaksām saistībā ar ITER tagad uh, mēģinātu finansēt papildu. Bet runājot par šo uh, apļuveidu finansēšanu, respektīvi, kad dalībvalsts finansē, ja trūks naudas, es nezinu, vai esošajā finanšu uh, ietvarā mēs šādu variantu varētu panākt. Varbūt labāk mums būtu jāpasaka šādi, ka dalībvalstis vispār to apmaksā nevis Eiropas Savienības budžets, bet, nu, kā jau teicu savu dargu Rīgā, uh, kunga ziņojumā šī, šīs apveida uh, finansējuma veids ir savādāk definēts. Es varu teikt, ka visu diskusiju par projektiem, par projektu izmaksām, par papildu izmaksām, salīdzinot ar to, kas sākotnēji tika akceptēts, tas viss var novirzīt šo jautājumu pārāk starpvaldību līmenī. Un starpvaldību metode šādiem projektiem varbūt nav tā veiksmīgāk. Paldies! Paldies, Rēmer! Paldies! Gribēju atbalstīt to, ko nu pat teica Rēmers šī ideja par to, ka tas varētu tikt izņemts no kopienas budžeta. Izņemt no budžeta tad šo programmu, kas ir tur jau no paša sākuma, no aizsākumiem, un ir simtprocentīgi tikusi finansēta no Eiropas budžeta. Un tā, manuprāt, ir ideja, kas ir ārkārtīgi bīstama. Viņa, protams, ir ļoti tāda vilinoša, bet bīstama. Tas iet pretrunā visam, ko parlaments un komisija ir gribējuši panākt tajā brīdī, kad lūk tika attīstības, Eiropas attīstības fonds sapludināts ar Eiropas budžetu. Un, ja attiecīgā brīdī Eiropas parlaments šāda veida soli spērs un pieņems, tad tas ir sākums Eiropas budžetam, kas var tikt izmantots jebkā. Jo, protams, Vienmēr būs dalība valsts, kas sapratīs, ka viņām nav līdzekļu ne šai programmai, ne tai, nemaz nerunājot par ITER. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis Eiropas budžets, kurā mēs ņemam vērā kopējo politiku, tāpat arī parlamentam, jo, lūk, nacionāli svarīgās, poģi, svarīgās politikas tad tiek arī attiecīgā līmenī finansētas. Bet nevis šāda veida finansējumu, ko gribu uh, Eh, ko gribam eh, situācija. Nē, tas ir ļoti bīstami. Un kā jau Raimers teica, šis ringfencing jeb līdzekļu nodrošināšana, garantēšana varētu novest pie tā, ka, lūk, Eiropas budžeta iekšienē ir viena programma vai politika, kas, nu, nepārsniedz zināmus limi, limitus nu, varam izveidot kaut kādu kategoriju vai kaut kādu atsevišķu budžetu pozīciju, bet līdzīgā veidā. Jo mēs jau taču varam mēģināt meklēt kaut kādu veidu papildu finansējumu no dalību valstīm vai no trešām valstīm gal galā. Un to jau mēs darām regulāri. Tātad šis šī, šī sistēma, šī līdzekļu garantēšana un papildus līdzekļu piesaistīšana tā ir viena lieta, bet izslēgšana no budžeta tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un ja mēs atkal atsaucamies uz Dāvidu Koperfildu, nu tad jā, vilinājums pastāv nu, teikt, ka, lūk, tas, kas jums nepatīk, tad to mēs vienkārši nu, novicināsim nūjiņu un tas izzudīs. Tālāk Monika Holmajer. Es esmu ņemt mainā. Nu jā, pēc būtības jūs daļēji jau pateicāt to, ko es gribēju teikt. Ja mēs mēģinātu teikt, ka mēs tagad to visu nosauksim kaut kādā konkrētā vārdā un ka dalību valstīm ir e, tiesības pašām lemt, tad, manuprāt, tas ir ļoti problemātiski. Jo gal galā e, tas ir mūsu projekts, līdz ar to ir arī mūsu atbildība. Otrakārt, runājot, ka mēs joprojām runājot par ITER, uh, mums ir kopienas pieeja, tad tas ir nu, svarīgi, ka šādā veidā rīkoties, ja tā ir. Tas ir signāls padomēji. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šis ir projekts, kas ir ilgtermiņa projekts. Jā, mēs tagad 2011. gadā lemjam par to, kas konkrēti varētu notikt 2018. gadā un ka mēs varētu uh, garantēt visu simtprocentīgi projektā, kas uh, iet jaunā teritorijā, kas uh, risina pavisam jaunas lietas, kas ir pētniecības projekts. Es nezinu, vai mēs to varētu. Un tāpēc arī Haglunds kundze teica, ka ir ļoti svarīgi analizēt izmaksas tekoši. Tā, lai būtu kontroli, piemēram, pār to, kādā veidā tiek slēgti līgumi. Un, manuprāt, uh, pagātnē mēs varam redzēt situāciju, kur ir grūti izsekot attiecībā uz izmaksām, vai varēs panākt vajadzīgo rezultātu, bet līguma tika slēgta šā vai tā. Nu, tad, ņemot vērā izmaksu ierobežošanu, varē, ja var jau teikt, ka es atvēlēšu budžetu, teiksim, 200 miljonu, un ir svarīgi teikt, ka Tas ir saistīts ar reālām izmaksām, nevis vienkārši es dodu tādu summu un viss. Bieži vien ir tā, ka visi skaidri zina, ka reti eh, kāds izlieto izlieto mazāk nekā ir tik atvēlēts. Nu, kaut vai jūs izsauksiet meistaru un pateiksiet, es jums maksāšu par stundu, un ja jūs ilgāk strādāsiet, jo vairāk es samaksāšu, nu, tad viņš arī ilgāk strādās. Nu, šeit ir arī pilnīgi tāpat. Mums ir budžeta komitejā skaidri un gaiši jāpasaka, ka Haglunds kundzes eh, prasības ir ļoti precīzas un ka pie tām ir jāpieturās. Un ka šeit mēs Eh, strādājam jaunā teritorijā un ir jāsaprot, ka šiem cilvēkiem, kas tur strādā, viņiem ir jānodrošina absolūtā drošība par to, ka viņiem būs finansējums. Mēs paši pieprasam to, lai rezultāti uh, rastos pēc iespējas ātrāk, bet savukārt runājam par to, ka par 2013.14. gadu savukārt nedrīkst slēgt līgumus vienkārši tādēļ, ka pagaidām nekas nav skaidrs ar budžetu. Tā ir ļoti saržģīta situācija, un šeit projektu vadītājiem un arī uzņēmumiem, kas sadarbojas, šobrīd ļoti grūti. Es varu teikt, ka situācija ir vienkārši nepanesama, un tāpēc arī mana lielākā rūpe šeit ir pēc iespējas ātrāk izveidot Mm, tiesisko paļāvību tā, lai viņi var rēķināties ar to, ka 13. gadā uh, finansējums būs. Šobrīd es varu teikt, ka no projektu vadītājiem tiek pieprasīts gandrīz vai nereāla lieta. Notiek tāda politiskā pārvaldības ar padomi un parlamentu un savukārt projekta vadītājiem tas rada milzīgas grūtības un manuprāt mēs um, nevaram uzskatīt, ka labi strādājam šajā jomā par Japānu, arī tika runāts, tika pieminēts. Un jautājums ir, kā mēs varam jautājumu risināt, risināt eh, jautājumu par to, kā mēs varam eh, šeit eh, panākt rezultātu bez finanšu zaudējumiem, bet, nu, protams, atceramies, ka, nu, pret uh, pret tādām lietām kā zemestrīce arī ITER diezgan var mums nodrošināt, bet nu, nopietni ir jāsako izmaksas. Tas ir svarīgi. Paldies, Monika, lūdzu, Ahtonkungs. Priekšsēdētāji, paldies! Vakar mēs uh, runājam par nepārāk labiem rezultātiem. Uh, Izskatās tā, ka ITER kļūs par tādu melnu caurumu, kur pazudīs visa nauda, un manuprāt, tas ir bēdīgi. Tāpēc esmu ļoti gandarīta par to, ka ir Haglunda konga ziņojums un varu parakstīties zem tā. Ir ārkārtīgi svarīgi panākt īstu caurskatāmību, tā lai mēs ļoti rūpīgi sekotu visam, kas notiek finansiālā līmenī. Un Haglunda kungs, kāda tad būs mūsu nostāja? kā budžeta komiteja, vai ITER tiks risināts atsevišķi no 2012. gada budžeta. Goran, lūdzu, paldies, atvainojiet, ka es vēlreiz runāju, bet vēlējos eh, reaģēt uz priekšsēdētājiem, cik deputāti teikto tika pieminēts par to, ka ja mēs ejam šajā uh, Eh, starpvaldību risinājumu virzienā, vai būs tu lielākas problēmas un par to, vai dalību valstīm būtu jābūt atbildīgām par papildu finansējumu, es varu teikt tā. Ja šeit tik tiešām būtu Eiropas Savienības, īsta Eiropas Savienības, īsts, īsta Eiropas Savienības programma, tas būtu savādāk, bet šeit ir jāsaprot, ka šeit ir starptautiska programma, ir arī citi finansējuma avoti, un tāpēc arī uh, Hoglanda Gonga priekšlikumā, manuprāt, pagaidu risinājums nav tas sliktākais, un tāpēc ir jābūt atvērtiem. Mana politiskā grupa vēl nav izvirzījusi savu oficiālo nostāju, bet es varu teikt, ka šīs projekts nav Eiropas Savienības projekts, un līdz ar to problēma, kas šeit ir, ir mazliet savādāka, un tas nav, nav tā kā, ja tas būtu tikai Eiropas Savienības projekts. Lūdzu, Raimar Bēga. Nu jā, mēs jau varam tagad domāt un izteikt pieņēmums par to, kā padomu turpinās šo lietu darīt un virzīt attiecībā uz budžeta attīstību. Ja mēs varam piekrist šādai procedūrai, tātad ITER pamatfinansējums ir budžetā, bet ja ir kaut kādi strīdi, tad viņi var nodrošināt cita veida finansējumu ar dalību valstu iemaksām, un to var darīt padome parlamentam neiesaistoties. Jā, šeit, manuprāt, mēs atvērsim Pandoras lādi ne jau tikai ITER, bet arī citiem projektiem. Manuprāt, to varēs pēc tam interpretēt no padomas puses, ka, nu, ja tur neiet kaut kas ar to stulbo parlamentu, mēs varēsim paši turpināt darbu un gan jau atradīsim kādu uh, Uh, punktiņu līgumā, lai varētu paši visu lemt. Paldies! Vai jūs, Štromēra kungs, jūs, kas pašot kungs, ja jūs varētu īsumā komentēt to, ko esat dzirdējis, atbildēt uz jautājumiem varbūt un tam līdzīgi lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, komisija pozitīvi raugās uz šo uh, dokumentu un var piekrist vispārīgai ievirzē, taču komisija var jūs informēt, ka komisijas priekšlikums ir šobrīd grozīts, ņemot vērā diskusijas padomē, un komisija šobrīd vairāk virza to uz atomenerģijas drošību. Un mūsu pētījumā ir arī laba saikne ar uh, parlamenta ievirzi, tieši tā kā tas ir teikts Haglonda kunga ziņā, bet, nu, kā jau tika pateikts, ir nepieciešams uh, pieņemt uh, divas nosacījumus. Pirmkārt, no parlamenta mēs gaidām ziņojumu, un otrkārt ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk par 1,3 miljārdiem ITER finansējumu vienoties ar padomu un parlamentu, un jūsu atzinumā par to arī ir teikts. Ņemot vērā vakardie, pagājušā gada diskusijas, mēs varam skaidri nošķirt eh, diskusijas par 2012. gada budžetu un cita veida finansējumiem, un tad 11. jūlijā mums bija kārtējā sanāksme pār uh, eh, eh, budžetu un pagaidām nav, ies, nebija iespējas panākt vienošanas. Lai gan polijas prezidenta ir ļoti centusies. Bet tā kā šobrīd par ITER finansējumu pagaidām nav vienošanās, mēs nevaram, protams, pieņemt uh, ietver programmu, un tas skar arī citu veidu aktivitātes. Un tas ir tā ir atbild uz Jensens kundzes uh, jautājumu. Tas ieskaita, ieskaitot arī džetu. Jūs noteikti zināt, ka ir nāksies atlaist daudzus darbiniekus, ja mēs ne, neizskaidro, no, nu, neskaidrosim šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Tā spontāni reaģējot uz, uz mūsu diskusijām, es varu teikt, ka ir vairāki aspekti. Pirmkārt, uh, No tehniskā viedokļa padome to varētu interpretēt šādi, ka viņi var nelemt. Viņi var vienkārši visu atstāt karājoties gaisā, es nezinu, vai tas ir jūsu interesēs. Otrais aspekts ir starptautiskās sekas. Kā mēs, kā Eiropa, varētu izdarīt spiedienu uz Japāņiem, samazināt zemestrīces sekas tieši tā kā teica kāds no kolēģiem, lai tā, lai šis sekas būtu pēc iespējas mazāks, ja Eiropa no savas puses nedara to pašu svarīgāko. Un atgriežoties atkal pie tā, kas ir tika jau pateikts, nu padomu to var interpretēt šādi. Mums ir laiks, pagaidīsim, pastīsimies. Un džet noteikti cietīs. Un manuprāt, tas ir bīstami. Un runājot par otro diskusiju, kas ir saistīta ar finansējumu nodrošināšanu, ringfencing, Es varu jums teikt, ka komisijas doma, un tas ir arī teikts Haglundgonga ziņojumā, doma bija tāda, ka ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas Savienības uh, budžets netiktu turēts gūstā, respektīvi kā vienīgais potenciālais finansējuma avots. Kā teica kolēģi, doma bija tāda, lai liela startautiskie projekti varētu paļauties uz garantēto alternatīvo finansējumu. Tieši tā kā prezidenta kungs teica, un Bēga kungs arī pieminēja, protams, roda šeit arī sarunu vajadzība, un komisija sākot ļoti pozitīvu attieksmi. Uh, atzinuma projektā es varu teikt, ka tiek uh, konstatēts projekts attiecībā uz uh, izmaksu kontroli, uz pārvaldības, uz administratīviem jautājumiem. Komisija noteikti turpinās darbu, tā lai gan Eiropas līmenī, gan arī starptautiskajā līmenī uh, varētu uzlabot situāciju. Nobeigumā varu teikt, ka komisija ir ļoti gandrīta ar to, ka parlaments šobrīd ir gatavs uzsākt sarunas, lai meklētu risinājumu. Mm ITER finansējumu 2012. un 2013. gadam, balstoties komisijas priekšlikumu, kas tika uh, laists klajā pagājušā gada aprīlī. Šobrīd sarunās ar padomi, mēs varam risināt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Merci, monsieur le directeur général. Monsieur... Paldies, ģenerāldirektor. Referentkungs, nu, jums ir iespēja noslēgt šos diskusijas. Er. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi komentāri pāris. Vispirms, paldies visiem kolēģiem par komentāriem un par pamudinājumu strādāt tālāk, un esmu pārliecināts, ka gala beigās mums izdosies panākt vienošanos. Es eh, nevēlētos jums eh, norādīt uz ceturto grozījumu, bet eh, tajā runa iet par finansējumu pārklāšanos, un tas ir ārkārtīgi būtiski šajās diskusijās ar padomu, kā jau to teica Bēgas kungs un arī citi. Patiesībā esmu pārliecināts, ka par būtību mums izdosies vienoties, un tur jau arī pretrunu nav. Mēs runājam par tehniskām detaļām. Un runājot par budžeta kategoriju, tad tas arī parādās atzinumā. Tātad e, mēs vēlamies izvairīties no e, tā, lai papildus nauda tiktu paņemta no zinātnē atvēlētās naudas, bet mums vajag vienoties par to, kā to visu uh, kā to visu pārlikt. Patreizajā momentā ir zināmas interpretācijas iespars, iespējas. Runājot par jeti jautājumu, sastajā grozījumā, kā jau jūs visi variet izlasīt, es esmu iekļāvis, kā to varētu risināt, un esmu pārliecināts, ka kopā ar kolēģi Jensenu un arī ar citiem mums izdosies pamainīt uh, tekstuālo saturu, lai visiem tas būtu pieņemams vairāk vai mazāk. Vienlaicīgi mm, man varbūt ir jāpiekrīt zināmām bažām, kuras izteica komisija, proti, vai vajag atsevišķu budžeta kategoriju, budžeta posteni JET projektam. Bet esmu pārliecināts, ka tālākās diskusijās mums izdosies par to vienoties. Uh, Holmaira kunga teiktais, Holmaira kungs jau ir aizgājis prom no šīs telpas un tomēr kundzes teiktajā. Es saprotu viņas bāžas un tomēr runājot par finansējumu problēmām šobrīd vēlētos uzsvert, ka Pēc manām domām problēmas šobrīd rada padome un nevis parlaments. Visticamākais, ka padome saka tieši to pašu tikai otrādāk, un tomēr droši iter finansējums, es nedomāju, ka kādam vajadzētu vainot parlamentu, tā tas nav. Un eh, esmu pārliecināts, ka visi parlamentā domā vienādi, proti, ka tā ir padome. Taču turoties strikti pie faktuālā materi materiāla ir ilgtspējības trūkums un ilgtspējīga finansējuma problēma ITER. Taču gala beigās es domāju, ka varbūt vajadzētu mazliet pārstrādāt pāris grozījumus un varbūt eh, tad mums izdosies to visu it kā sakopot kopā. Un, protams, ka mēs vēl tiksimies diskusijās un tad mēs varēsim pabeigt šo atzinumu. Bet paldies visiem kolēģiem par izteiktajiem komentāriem un veiksmīgu vasaru. Eh, paldies referentam. Paldies arī komisijai. Paldies visiem, kas uzstājās. Nu, domāju, ka tās ļoti interesants debatas. Un atgādināšu jums, ka mēs atzinumu projektu apspriedīsim 8. septembrī sanāksmē, pēc tam grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. septembris 2012. dienā. Principiāli balsojums notiks budžeta komitejā vai nu 22. vai nu septembrī vai 4. oktobrī, un e, itra komitejā pēc tam tūlīt nāks 6. oktobrī balsojums. Nu, tāds ir šis mm, kalendārs, un e, vai nu 2. oktobra plenāra sesijā vai novembrī tad notikt balsojums plenārsēdē. sēdē. Nu, tad varam pāriet pie nākamā punktā, ir mazliet pāri pusdesmitiem. Un mēs tikām runājuši koordinātoru vidū, ka tas varētu būt tas līdz, kad sākam balsot. Nu, šķiet, ka mēs varētu balsot, tiešām jā, un vispirms mēs varētu balsot par Kaglunda kunga ziņojumu. Tas ir 22. darba kārtības punkts, pēc tam būs 23 Haglund kungam 11. jāiet prom, tāpēc šāds ierosinājums. Un tātad, gribu vaicāt sekretariātam, lai viņš tad dod ziņu visiem tiem kolēģiem, kas vēl nav šeit, kas vēl nav ieraud, ieradušies, lai tie viņi ierodas gan un uh, var nodoties balsošanas priekam. Nu, pāris sekundes tad pagaidām. Tikmēr ierosinu sākt tātad ar balsojumu par Haglunkunga ziņojumu, pēc tam, pēc tam par Surienkunga ziņojumu. Tas ir 23. punkts. Un pēc tam par Materas kundzes ziņojumiem, kas mums arī pavisam drīz pievēru, pievienosies, un te runāsim par pielāg globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Voilà. OK. Un peu de silence, s'il vous plaît. Klusumu zālē, lūdzu. Lūdzu, priekšsādātājs. Vēlreiz atkārto to pašu. Un tā tad Esam nonākuši pie 22. darba kārtības punkta. Haglund kunga ziņojums. Viņam joprojām vārds. Un pilnīgi noteikti viņam šeit ir zināma kompetence, ņemot vairāk viņš ir referents. Te runājam par zaļo grāmatu. Tas ir mūsu atzinums par šo zaļo grāmatu. Zaļās grāmatas nosaukums ir no problēmām uz iespējām virzību uz vienotu strateģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam. Esam jau divreiz organizējuši debates, tātad divas viedokļu apmaiņas bijušas par šo jautājumu. Jūs esat saņēmuši arī balsojumu sarakstus. Un tāpēc saku, mēs varam sākt balsot. Pirmais grozījums par Kas atbalsta referentu šā ziņā? Paldies. Pret. At, viens pret atturs. Neviens neturs. Atvainojos, viens atturs tomēr. Pieņemts. Tālāk referenta grozījums A kompromiss. Un paskaidrojumos, e, paskaidrojums pieejams pielikumā. Kas par? Paldies. Pret. Kartonkungs aturs. Neviens neaturs. Pieņemts. Un līdz ar to atkrīt otrais un trešais grozījums. Nonākam pie referenta grozījumu B, kompromisu grozījumu, arī tas pieejams e, pielikumā, kas par pret, divi pret, atturs, neviens neturs, pieņemts. Tālāk šis kompromiss ietvēra turpmākos grozījumus līdz pat lapas apakšai, tāpat arī 8 un 9 grozījumu nākamajā lapā. Rezultātā balsosim par 10. Vogan kungu grozījumu. Referents ir pret. Kas par? Paldies pret. Vairākums atturas noraidīts. Tālāk 11. tas ir lingvistiski rakstur grozījums no Bensenas kundzes puses dāņu valodā tiek, kas viņu, kas to atbalsta, es domāju, ka visi atbalsta, vai ne tā? Neviens nav pret, pret kāds ir? Nē, neviens dānis nav pret, ļoti labi pieņemts. Tālāk šī pati autora Bensena grozījums numur 12, bet referents ir pret, pat? Paldies, pret! Vairākums noraidīts. Tālāk 13. grozījums. Referents to atbalsta. Kas par? Pret? Divi pret. Atturs? Pieņemts. 14. Volgankunga grozījums. Referents pret? Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts Tas pats vairākums noraidīts. 15. referents to atbalsta par? Pret? 3 atturas? Pieņemts. 16. Vogan kungs zudījums šoreiz tur referents to atbalsta. Kas par? Pret? Viens pret atturas? Neviens neturs pieņemts. 17. Bensena grozījums referents pret kas par? pret, atturs ar to pašu vairākumu noraidīts. Goja sociālisti par pārējie pret 18. referents par kas par? Pret? Divi. Atturs? Neviens neaturs pieņemts. 19. divās daļās. Pirmo daļu referents atbalsta, tas ir mm, vārdu reiterates budgetary flexibility par pret, 1, 2, 4. Atturs. Pirmā daļa pieņemt, otrā daļa referents ir pret to. Par? Pret? Noraidīts. 20. ir atsaukts, 21. hartonga grozījums, referents pret, kas par? Autors, protams, un arī Morgantīni kungs pret. Paldies, atturs, noraidīts. 22. paksas grozījums, referents pret, kas par? Morgantī kungs pret. Paldies, atturs, noraidīts Nu, visi izņemot Morgantīkungu bija pret to noraidīts. 23. referents par, kas par? Paldies, pret. Divi. Aturs, neviens neturs pieņemts. 24. grozījums, to iesniedz Balčītis kungs, ar mutisko grozījumu no referenta puses, kas ir iekļauts pielikumā. Tātad jāpievieno vārdi Mm, lai atbalstītu atjaunošanos un palielinātu konkurētspēju. Kas par? Paldies pret. Trīs pret atturs. Pieņemts. Ar mutisko grozījumu. 25. Logan kungu grozījums referents pret kas par? Pret. Atturs. Ar to pašu vairākumu noraidīts. 28. Hartonkungu grozījums referents pret kas par? Divi pret. Vairākums atturs noraidīts. 27. un 28. ir identiski. Grozījuma referents ir pret tiem abiem, kas par. Alfonsī kungs pret. Visi citi. Paldi, atturs. Noraidīts. 29. Bensenkunga grozījums referents pret, kas par? goja pret, visi citi atturs noraidīts. 30. referents tu atbalstu, kas par? Paldies pret. Hartonkungs atturs. Neviens neaturas, pieņems. 31. tie paši autori, referents to atbalstu, kas par? Pret. Divi pret. Atturs. Pieņemts. Un tagad balsojam gala balsojumā par atzinumu grozītā versijā, kas par? Pret? Hartonkungs? Atturs? Morgantīkungs un vēl viena deputāta. Paldies! Pieņemts. Apsveicam Haglundu kungu. Līdz ar to pārējiem tālāk pie Sūrienkunga ziņojuma. un tas ir, ir er, atzinums par Eiropas pusgadien ekonomikas politikas koordinēšanai astotais referents pret, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Otrais kompromisa grozījums, ko iesniedz referents par? Otrais kompromiss tātad par? Pret? viens pret atturs, neviens pieņemts. Na, turpmākie divi tur ietverti, tā tad nonākam pie 11. referents to atbalsta par. Paldies pret. Viens pret atturs, neviens neaturs pieņemts. 12. Haglund kungu grozījums referents pret to, kas par. Liberāļi, zaļie pret, visi citi atturs, noraidīts. Trešais kompromisa grozījums no referenta puses, kas par? Paldies, pret, neviens atturs, viens atturs. Pieņemts. Un tad tur iekļauti virkne turpmāko grozījumu līdz 16. Tagad 16. par pret, viens pret atturs. Paldies, pieņemts. Es atvai, atvainojot, priekšādātājs saka, es aizmirsu nobalsot par ceturto kompromisu grozījumu. Tas bija tur pa vidu. Tātad. Ceturtais kompromisu grozījums, kas par? Pret? Hārtonkungs atturs? Viens atturs pieņemts. Un ietver 15. grozījumu. Tālāk par 16. nobalsojumu. Pirmais kompromis grozījums tālāk, kas par? Pret? Viens pret atturas. Neviens neaturas pieņemts. Tas ietver otro grozījumu. Tālāk nonākam pie trešā grozījuma. Tas ir referenta grozījums, kas par? Paldies, pret. Sociālisti atturas pieņemts. Ceturtais gvaltjērī grozījums. Nē, tas atkrīt. Tas atkrīt. Piektais Haglund grozījums, referents par kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Sastais Gvaltierī un grozījums, referents pret, kas par? Pret? Paldies, atturs. Noraidīts. Septītais referenta grozījums par, pret, paldies, atturs, pieņemts. Gala balsojums par, pret, divi pret, goja pret tātad, atturs, pieņemts, atzinums pieņemts un Apsveicam mūsu referentu. Un tā tad tālāk nonākam pie pie Barbaras Materas ziņojumiem. Viņa arī mums ir pievienojusies. Kurš darba kārtības punkts tas ir? Vaicā priekšsēdētājs pagalām samulsis. Jā, tas ir 18. darba kārtības punkts. 19. un arī 20. Jūs priekšā ir balsojuma saraksti, man šķiet, ir tikai viens saraksts gan, tūkiem tāpat. Tas ir viens un tas pats, tie ir vienādi šie grozījumi. Lieliski. Tātad pirmais grozījums referenta pret kas par? Skaitam. Seši pret vairāk lielās grupas visas, un Hartong kungs atturs, neviens neaturs, noraidīts. Tālāk referentes A kompromiss. A, kas par? Paldies, pret. Hartong kungs atturs, neviens neaturs, pieņemts. Līdz ar to otrais grozījums tie atkrīt. Trešais Alvāro grozījums referenta pret, kas par? Paldies, pret. Vairākums atturs. To pašu vairākumu noraidām. Gala balsojums par šādi grozītu ziņojumu par pret viens atturs, viens arī atturs, pieņemts. Tātad šis balsojums ietvēra 18 un 19 punktu, bet par 20 punktu, kur runājam par um, komisijas iniciatīvas iesniegto tehniskās palīdzības pieprasījumu, vēl jābalso atsevišķi. Nē, bet nav grozījumu, nav arī balsojuma saraksta, tāpēc, tāpēc balsosim par ziņojumu kopumā. 20. darba kārtības punkts, tātad par ziņojumu. Kas par? Materas kundze, jūs atbalstat savu ziņojumu 20. punktā? Nu, cerams, ne, grozījuma nav. Referenti pat nesaprot, par ko šobrīd runājam. Viņu šķiet ir mazliet eh, kaimiņš padarījis aizmāršīgu ar viņu čalodams. Tātad, kas par šo ziņojumu? Paldies! Pret? Trīs pret atturas. Nu, tātad pieņems 20. punktā minūtais ziņojums. Alors. Un tātad. Līdz ar to varam pāriet tālāk pie balsojuma blokā par visiem transfēriem. Te es uzreiz skatos Sidonijas virzienā. Tātad šeit ir trīs punkti, trīs dokumenti. Tātad runājam par 9, 12 un 17 pārvietojumu. Dec 9, 12 un 17 Sidonija. Kas atbalsta visus šos pārvietojumus? Paldies! Kas ir pret tiem? 1, 2, loģiski, kas atturas, tātad visi šie 3, 9, 12, 7 pārvietojumi ir apstiprināti. Līdz ar to, nu, jāpaldies, protams, referentei un tā tālāk, un varam pāriet pie, varam pāriet pie Koculīno kunga ziņojuma. Tas ir 24. darba kārtības punkts, un jums ir balsojums saraksti. Uh, Tātad, jā, balsojums saraksts jums priekšā. Pirmais grozījums, Hartonkunga grozījums, referents pret, kas par? Autors pret. Atturs noraidīts. Otrais Kozlovska kunga grozījums, referents to atbalsta, kas par? Pret. Divi pret atturs. Pieņemts. A kompromisa grozījums, ko iesniedz referents, kas par pret, divi pret atturs pieņems. Turpākie divi atkrīt, piektais grozījums, nē, arī tas atkrīt, arī piektais atkrīt. Nonākam pie sestā Kozlovska kunga grozījuma referents pret to, kas par? Paldies pret! Nu, tomēr jābalso būs elektroniski, nav skaidra rezultāts. Ceru, ka jums ir līdz balsošanas karteņas. Vai man ir tiesības balsot pašam arī? Skatos uz ko? Uz kuru? Jā, man tiek teikts, ka jā. Drīkstu balsot arī pats. Tātad balsosim elektroniski par sesto grozījumu, ko iesniedz Jans Kuzlauskas. Sākam balsot! Jā, jā, tūlīt varēsim sākt balsot elektroniski. Beļģijā pat elektroniski viss sāks lēnāk. Jā, bet pamazām, ja kāds iesilst, viss notiek. Nu, drīkst jau balsot? Nē, vēl nav sāc, sācies nekas. Nē. Hm. Ah, lūk, lūk. Ir brīnums noticis. Kādas ir tautas partijas grupas instrukcijas priekš manis šai saistībā? Hmm. Beidzam balsot. Hmm, intriga. 16 par, 15 pret pieņemts. Apsveicam. Mm, Grozījuma autoru. Septītais Hartona kunga grozījums līdz ar to atkrīt, jo sastais tika pieņemts. Tālāk mutiskais referenta grozījums, kas par? Paldies pret. Viens pret atturs. Pieņemts. Tālāk balsojums pa daļām par B kompromisu. Referents atbalsta abas daļas. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturs? Viens atturs pieņemts. Otrā daļa. Referents, protams, par. Kas par? Paldies pret liberāļi un Hartonkungs atturs. Viens atturs pieņemta arī otrā daļa. Tālāk. Devītais atkrīt, jo tas ietverts kompromisa grozījumā. Tas pats attiecas uz astoto grozījumu, tas atkrīt. Un nonākam pie desmitā kuzloskumu grozījumu. Šoreiz referents to atbalsta. Kas par? Pret? Atturs? Neviens neaturs. Pieņemts. C kompromiss to iesniedz, protams, referents, kas par? Paldies, pret. Viens pret atturs. Pieņemts. Turpmākie trīs grozījumi iekļaut kompromisa grozījumā un nonākam, to pat, nē, 13. arī tas atkrīt. Līdz ar to varam pāriet pie gala balsojuma. Kas ir par? Paldies. Pret. Divi pret. Atturs neviens neturs, pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam Kocolīno kungu. Tālāk. Ierosinu jums pāriet pie 21. darbu kārtības punkta. Balsojums tātad par to. Tas ir Alfonsī kunga atzinums. Alfonsī kungs? Tas ir ziņojums, par kuru nav iesniegt nekāda grozījuma. Un jūs atbalstat taču savu ziņojumu, vai ne tā? Nu, protams. Būtu dīvaini, ja tas tā nebūtu. Kas ir par Alfonsī kunga ziņojumu? Atzinumu. Paceliet rokas. Pret. Viens pret atturs. Neviens neaturs. Pieņemts. Alfonsī kungs, apsveicam jūs. Tātad, lūk, te mēs runājām par uh, nolīgumu zivsainicības nozarās starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku. Hm. Alors, je vous propose d'achever. Ierosinu, nu tad pāriet vēl pie pārvietojumiem, un pēc tam mums vēl jās, jādiskutē par Levijas kunga ziņojumu. Tātad par pārvietojumiem. Te lūk, ir. Esam pieņēmuši trīs pārvietojumus jau tiem, kas, atbil, eh, kas atbilst globalizācijas fonda mobilizēšanas jautājumiem, un tagad paliek vēl pārvietojumi, num, tātad pārvietojums numur 20 un 24. Un tie saistīti ar, eh, un par tiem atbildīgi Sidonija. Godātie kolēģi, tas ir samērā būtisks pārvietojums 20. pārvietojumā, un jums jau ir detalizēta informācija jūsu mapītais par 25. punktu. Kāpēc svarīgi? Tāpēc, ka politiski tas ir ārkārtīgi būtisks pārvietojums, jo mēs vēlamies stiprināt sadarbību ar vidusjūras reģionu valstīm, un nolūks ir piešķirt tam pietiekamus resursus, tātad stiprināt mūsu sadarbību ar Ziemeļāfrikas valstīm. Mēs zinām, kāda tur ir politiskā situācija šobrīd. Esam par to jau diskutējuši šajā komitejā, un ir skaidrs, ka šai sadarbībai ir nepieciešami resursi. Cits iemesls, kāpēc šis pārvietojums ir svarīgs, ir, no kurienes nauda nāks, naudas avots. Un šie saistība apropriācijas ir paņemts no vairākiem budžeta posteņiem, kas ir svarīgi arī Eiropas parlamentam, un eh, es esmu runājusi, un arī mūsu kolēģi runājuši ar afetu un deve komitejas deputātiem, kuri ir izteikuši savas bāžas no resursu pārvietojuma attiecībās ar Latīņu Ameriku un Āziju. Tātad no šiem postaņiem ir paņemta nauda, un bažas patiesībā ir saistītas arī ar to, ka tām ir jātiek paskaidrotām. Tāpēc es kopā ar priekšsēdētāju vēlētos. Kas tur tik smieklīgs? Tā tad būsim nopietni par šo punktu. Cik man ir zināms, šeit ir komisijas pārstāvis, kurš varētu mums paskaidrot to, kāpēc nav dota iespēja eh, saistību apropriācijas, kādas tās sākotnē bija paredzētas Latvijai, Amerikai un Āfrikai, kāpēc nav paredzēts tās saglabāt tādas, kādas tādas ir. Komisija ir paskaidrojusi, ka tas ir pašsaprotami, ka ir iespējams īstenot šajās valstīs vairākus projektus, un mūsu kā budžeta komitejas loma uh, ir eh, nodrošināt, lai situācijās, kurās ir iespējams īstenot projektus, mēs eh, nedrīkstam zaudēt mūsu prioritātes un tomēr vēlētos izmantot šo iespēju izvērstām debatēm un arī dzirdēt eh, komisijas paskaidrojumu. Man ir arī viens pavisam konkrēts jautājums komisijai, proti šis pārvedums ir par saistību apropriācijām, un mēs runājam par ļoti lielu naudas summu. Ko komisija domā, kāda būs maksājuma apropriācijas? Vai tās sekos, vai tās nāks no citiem budžeta posteņiem, vai tās nāks no viena budžeta posteņa, tas nav skaidrs. Iespējams, ka atbildi ir pavisam, pavisam vienkārši, bet katrā ziņā no šo pārvedumu pieprasījumu tas nav skaidrs saskatāms. Paldies, un mēs varam turpināt debats par šo jautājumu. Merci, Sido. Paldies, Sidonī. Muņas skundze lūgus vārdu. Munisas skundze ir mans vārds. Nav muņas. Hmm, priekšādātais atvainojas skundzei. Este, este debate o este punto es muy importante y es muy sencillo šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts, un mums vajadzētu varbūt diskutēt par to, pirms mēs balsojam. Mēs visi esam viensprāts, kad eksistē prioritātes, un tās ir sakojā, sakojos mums vajadzētu atbalstīt Ziemeļāfrikas arābu valsts, un mums tām ir jāizrāda solidaritāte. Un eh, solidaritātei ir jābūt iekļautai arī budžetā. Pret, pre, pretējā gadījumā mūsu centieni būs eh, tikai vārdos izteikta lielākajā daļā. Ārlietu komiteja ir izstrādājusi savas politiskās prioritātes un šo prioritāšu vidū 11. gada prioritātēs tātad ir Latvijai un Āzijai paredzēto projektu finansējums. Un mums, protams, ir svarīgi strateģisku attiecību saglabājums ar Latviju, Amerikas un Āzijas valstīm. Uh, Bet, eh, protams, arī citi jautājumi, kuri parādās dienas kārtībā, un jau pagātnē mēs esam nolēmuši, ka mēs finansēsim tādus vai citus projektus, un mēs nevaram tos vienkārši pārtraukt finansēt. Ja mēs esam apsoluši Latviju Amerikai un Āzijai un piešķīruši tam finansējumu, tad mēs nevaram uz šo divu reģionu rēķina mēģināt panākt kaut ko citu. Un, uh, AFET un DEVE komitejas ir izstrādājusi savas prioritātes ārpolitikai, un eh, mēs tās prioritātes diez vai varēsim ietekmēt. Komitejas ir nākušas klajā ar savām prioritātēm bez dziļāka paskaidrojuma, un pēc manas komitejas domām mani šis priekšlikums nepārliecina ar savu argumentāciju. Iespējams, ka ir finansējums šajās programmās, kas vēl nav izmantots. Varbūt, ka ir tādas programmas, kuras jau ir beigušas savu darbību, un varbūt ir tādas, kuras vispār nav sākušas darboties. Tātad solidaritāte visiem vārdos tas ir sauklis. Un tomēr, runājot par Latviju Ameriku, tad eh, ar šo pasaules valstu mūs saist daudz projektu, un tomēr nākotnē mēs mēģināsim 26 miljonus no Latviju Amerikas projektiem piešķirtā uh, paņemt kaut kur citur, un no Latvijas-Amerikas šobrīd jau tiek runāts par 100 miljoniem, un tā ir ģenerāla direktorāta ideja. Tas viss tika pieņemts bez konsultācijām ar Eiropas parlamentu. Tas eh, netika diskutēts pietiekami sīki, un varbūt, ka tas arī nav saskaņā ar eh, mūsu izstrādātajām prioritātēm ārlietu komitejai. Ārlietu jomai. Tā tad eh, mēs uzskatām, ka mums vajadzētu dzirdēt no deve un afet papildus paskaidrojums, varbūt eh, arī no komisijas, kādā veidā notiks budžeta piešķīrumi. Un varbūt, ka nevajadzētu tik ļoti liels pārvedums veikt no viena budžeta posteņa uz citiem. Uh, Tātad ar Meksiku 50% finansējuma samazinājums tikai tāpēc, lai palīdzētu Ziemeļāfrikas valstīm. Protams, ka mums ir jāizrāda solidaritāte, tomēr ir jābūt jēgpilnai saistībai starp dažādiem budžeta postaņiem. Paldies! Madam Muņis. Eh, Paldies, Munis Skundz. Tālāk Gorans Fērums. The... Pēc eh, Munisas kundzes teiktā es tiešām būšu ļoti lakonisks. Es piekrītu pēc būtības, jo nevar jau tā, ka brīžos, kad kaut kas katastrofāls notiek pasaulē, vai tās būtu revolūcijas Ziemeļāfrikā, vai tās būtu pārtiks piegādes pārtraukumi vai zemestrīce. Zemestrīce kaut kur mēs nevaram visu laiku taisīt tādas rokādas parlamenta budžetā un arī Eiropas Savienības budžetā. Tātad, runājot par vidusjūras sadarbību, mums ir jāizveido šīm reģionu valstīm ilgtspējīga pārskatāma politika. Un eh, tas ir tikai 1,2 miljārdi naudas piešķīrums visām Ziemeļāfrikas valstīm, bet mums ir jāizveido ilgtspējīgs piešķīrumu, varbūt politika, un es vēlētos tiešām pajautāt arī komisijai, kāpēc viņi ir nākuši klajā ar šo priekšlikumu. Un tomēr, kaut arī man tas nepatīk, es nedomāju, ka mēs šo priekšlikumu varam nobloķēt, jo ja mēs to daram, tad lēmums tiks pieņems tikai pēc vasaras, un tad mēs jau būsim parādījuši varbūt nepietiekami pozitīvu politisko signālu. Uh, Es uzskatu, ka mums šobrīd ir tik liels, uz mums tiek izdarīts tik liels spiediens, ka mums jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk tas būs jāpieņem, bet tomēr mums skaidri jāpasaka, ka mēs to turpmāk neakceptēsim, bet vēlos dzirdēt komisijas teikto. Paldies, Goran. Salvadors Garīgi tālāk. Normalmente en la comisión de presupuesto. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Normālos apstākļos tātad mēs budžetu budžeta komiteja balstās uz komisijas sagatavotajiem budžeta aprēķiniem. Uz tiem mēs balstāmies piemērojot vai piedāvājot pārvedumus no dažādiem budžeta postaņiem. Un tomēr šajā gadījumā AFET un DEVE komitejas varbūt nav pilnībā izpratušas komisijas piedāvāto budžeta pārvedumu paskaidrojumus. Uh, Komisija, protams, mēģina panākt tās mērķus, un tas ir visiem skaidrs. Komisija vēlas palīdzēt Ziemeļāfrikas valstīm. Un tomēr um, vajadzētu varbūt izmantot to naudu, kas nav tikusi izmantot citos projektos. Un, um, protams, ārējās politikas komitejā ir zināmas šaubas par to, ko darīt ar, piemēram, Meksikai atvēlētajām programmām un projektiem, jo komisija tiešām nav pateikusi, kāpēc tā apturēs programmas izpildi un programmas finansējumu palīdzību Meksikai. Mēs budžeta komitejā tomēr nevaram turpināt politiski izvērtēt eh, šīs prioritātes, jo tas ir AFET komitejas kompetencē. Līdz ar to mēs varam balstīties tikai, kā jau Ferma kungs teica, uz komisijas sagatavoto paskaidrojumu. Jā, mēs nevaram atlikt lēmumu pieņemšanu uz vēlāku laiku, tas mums ir jāizdara šodien jo Ziemeļāfrikas valstīm budžetā ir jāparedz finansējums, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Jā, es gribētu dzirdēt paskaidrojumu no komisijas puses un viens jautājums. Ja mēs eh, apturēsim 25 miljonus, ja mēs samazināsim 25, par 25 miljoniem finansējumu Latīņu Amerikai un par apmēram tikpat lielu summu Āzijai, tad kā jūs domājat izpildīt šos projektus šajās divās pasaules daļās? Hārtonkungs tālāk lūdzu. Er Paldies. Paldies, priekšsēdētā kungs. Jā, es domāju, ka Mums vajadzētu palīdzēt demokrātiskai attīstībai Ziemeļa Āfrikā, un tomēr runājot par Latīņu Ameriku, iespējams, ka um, tas varētu būt grūti piešķirt šo naudu, jo, protams, ka mums ir jādomā par dalī, arī par dalību valstīm un par Eiropu. Tālāk Giovanni Lavija. Grazie, prezidente. Fermo restan. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ņemot vērā to, es piekrītu visiem šeit izskanējušajiem viedokļiem, un ņemot vērā to, es piekrītu arī citās komitejās deputāti izteiktajiem viedokļiem. AFET komiteja ir tā, kura varbūt sniedz mums vadlīnijas ārpolitikas jautājumos, taču ņemot vērā to, ka mēs pavisam drīz dosimies vasaras brīvdienās, tad mums īpaši daudz opcija jau arī nav. Mums ir jāizsaka mūsu atbalsts vidusjūras dienvidu reģioniem, un es vēlētos arī pajautāt komisijai, kā komisija vēlas eh, īstenot šos piešķīrumu apropriācijas Ziemeļāfrikai to palielinājumu nākamajā gadā, un tomēr konkrētās eh, budžeta posteņos saskaņā ar koreperu piedāvājumu tiks eh, piemērots palielinājums, un tomēr tas ir tikai piešķīruma apropriācijās un nevis, mapro, nevis maksājuma apropriācijās, bet mums ir vajadzīga nauda. Paldies, tālāk došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Un gribu divas lietas precizēt. Pirmam kārtām. Atbildot Munis skundas teiktajam. Katru reizi, kad budžeta komitejai jāizsaka savus viedokļus par pārvietojumiem, attiecīgā komiteja, kas atbild par šo jautājumu, par šī finansējuma posteņa jautājumu, e, tiek sistemātiski arī informēta par situāciju. Kalendārā nav paredzēts oficiāls, varbūt informējums, bet viņi tiek informēti. Un tas attiec šajā gadījumā arī uz ārlietu komiteju. Un šobrīd tik saņem, bija vēstule, kopēja vēstule no uh, Um, komisijas un, un, un tātad gan deve komitejai, gan afet komitejai. Un tāpēc, tāpēc viņi zina, viņi ir informēti par šo jautājumu. Otrām kārtām. Mums arī ir jāzina, ka tas lēmums, ka mums jāapzinās, ka lēmums jāpieņem šodien. Mums ir jābalso par šo lēmumu šodien. Ja mēs to šo balsojumu neizdarīsim, tad tādā gadījumā eh, pārvietojums tikus, tiks pieņemts šakatā, tā kā izvēle nav nebalsot par to. Mēs varam tikai atbalstīt komisijas priekšlikumu, nobalsojot par šo pārvietojumu. Ja mēs nobalsojam pret, tad šis pārvietojums tiek vispār atcelts. Mm. Beigts un pagalam, visi saprot eh, politisko ziņu. Uh, Un tad tādā gadījumā viszemākais skaitlis tiek apstiprināts. Nu, vienalga, vai to būtu nākus klējā padoma vai, vai, vai kāda cita puse. Nu, tāda ir situācija. Nu, tad, eh, direktor kungs, jūsu iespēja mums paskaidrot, Kā tad un atbild ar šiem precīziem jautājumiem, lūdzu? Uh, merci, monsieur le président. Uh, I will switch uh, to, uh, to English. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji, es atbildēšu angliski. Es piefiksēju to, ka šo priekšlikuma īstenošana attiecībā uz transferiem, ka tas tika akceptēts. Un, un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams rēģēt uz vidusjūras reģiona. Uh, situāciju un kopumā viss ir kārtībā. Varu pievērst jūsu uzmanību tam, ka pirms tika pieteikts pārvietojums un komiteja to ir izskatījusi un tika lūgts, lai komiteja paudas savu viedokli. Vispirms bija divi paziņojumi martā un maijā. Un tur jau bija pateikts, kādi, kāds ir vispārīgās sīvē ievirzes un attiecīgi priekšlikuma pakete attiecībā uz mūsu kaimiņu attiecību politiku situāciju kaimiņu valstīs. Pirmajā vēstulē ar grozījumiem, kas bija saistīti ar 2011. gada budžetu, un tur tika runāts par trīs gadiem, kas iekļaujas šajā paketē, kas ir 2011. gads, tūlītējā atbilda 2012. gads attiecības budžeta plānošanu un tad arī prognozu 2013. gadu. Kopumā bija vairāk nekā 1,2 miljārdi eiro šim reģionam, un tur bija gan e, jauna nauda, gan arī nauda, ko varētu pārvietot no ceturtās uh, sadaļas, no ceturtās izdevuma kategorijas. Un Tad bija arī nauda, kas ir atvēlēta šim reģionām, un arī nauda, kas jau tika ieplānota 2011. gadā citās uh, budžeta pozīcijās. Kādi tad bija kritēriji, lai varētu pārvietojumus īstenot un atrast pārvietojumu avotu. Vispirms jautājums bija saistīts ar īstenošanu. Runāt par Latīņu Ameriku. Jā, šeit ir palielinājums attiecībā uz saistībām, kas, manuprāt, ir laba zīme tam, ka, ka mazliet samazinās īstenošanas uh, intensitāte. Un otrkārt, jāpasaka, ka mēs šeit izvēlējamies tās valstis, kas nav tik lielā mērā atkarīgas no ārējās palīdzības. Un tad, attiecīgi, tas atbalsts, ko viņi saņems no Eiropas Savienības, šīs atbalsts būs savādāks. Šeit es runāju par valstīm, kas pēdējās desmitgades laikā varēja panākt uh, ilgspējīgu ekonomikas attīstības līmeni, un dažas no šīm valstīm pat kļuva par ziedotāju valstīm, ne tikai valstīm, kas saņem palīdzību, bet sniedz palīdzību, tīpaši runājot par Indiju un tā aizemi. Par Latīņu Ameriku runājot konkrēti, un šeit runājot par Meksiku. Šeit bāžas tiek paustas visaugstākajā līmenī, kā esmu sniedz informāciju paskaidrojuma par pārvietojumu eksistē programma, kur valdība pagaidam nav izvirzījusi savu stratēģiju īstenošanai. Un tāpēc komisija uzskata, ka pastāv iespēja, ka pasākumi, kas iekļaujas šajā programmā, būtu jāatliek, un tas, protams, nekādā gadījumā neietekmē programmēto apjomu, jo mērķis, protams, šajā programmā ir samazināt nabadzību. Par Venezuelu runājot, šeit vienkārši ir tā, ka, ka valsts pārvalda nav īpaši interesēta programmā, un līdz ar to samazinājums, piedāvātais samazinājums, kā šķiet, ir tāds elements, kas būtu jāņem vērā. Uh, Komisija ir skatījusi visādus variantus, un kā jau teicu, tie kritēriji, ko es tikko pieminēju, ir attiecināmi uz avotiem, kas iekļaujas esošajos nosacījumos, un ņemot vērā pilnīgi visus aspektus, tad mēs varam šim, šim pasākumam izmantot tieši šādus pārvietojumus. Eiropas Savienībai ir iespēja pārskatīt programmas finanšu aploksnes Un, kā jau tika teikts, pirms kādiem pieciem gadiem, un tas attiecās uz tā laika situāciju, un par to, kā rodas izmaiņas, un par to, ka pastāv iespēja mainīt un grozīt un pielāgot eh, jauniem apstākļiem, un ka, protams, tam visam ir jāatspoguļojas arī budžeta elastīgumā. Nobeigumā teikšu, attiecībā uz tām budžeta pozīcijām, kas šobrīd tiek iekļautas, varu teikt, ka runa ir par kādiem 5% Latīņa Amerikas uh, paketē un Āzijas paketē. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, saka priekšādātājs. Nu tad, referents kundze, ņemot vērā visu šo viedokļu apmaiņu, ko, ko jūs mums liekat priekšā? Uzklausīju diskusiju un varu skaidri konstatēt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs raidītu konkrētu signālu, ka mēs vēlamies piešķirt papildu finansējumu sadarbībā ar Ziemeļā Afriku, ņemot vērā arābu pavasari, ņemot vērā situāciju mūsu Budžeta komitejas uzdevums ir nodrošināt sadarbību tā, lai būtu iespējams īstenot visus aspektus šeit, runājot par konkrētajām pozīcijām, kas nodrošina kredītus Latīņa Amerikas un Āzijas valstīm. Mēs ar gandrīz vai simtprocentīgu pārliecību varam zināt, ka šī nauda netiks izlietot. Mēs zinām, ka katru uh, gadu mums ir pārpalikums tādās budžeta pozīcijās, ko nevar īstenot. Tāpēc arī ļoti pareizi, lai mēs šos līdzekļus pārvietotu uz citu budžeta pozīciju, lai gada beigās neveidotos pārpalikums. Izskatās, ka īstenošanas posmā ir pieļauta kļūda attiecībā uz šiem diviem projektiem, ko es pieminēju, un kā es saņēmu no uh, kā es saņemu informāciju no komisijas, šobrīd nav iespējams situāciju uzlabot, jo tagad jau ir jūlijas, līdz ar to nauda netiks izlietot pilnībā. Tāpēc es aicinu komisiju dariet visu, kas vien ir iespējams, tā lai budžeta pozīcijas varētu īstenot attiecīgi, kā tas bija ieplānots. Nu, skaidrs, ka tas ir pats par sevi saprotams un izskatās, ka tas šobrīd nebūs iespējams vienkārši tādēļ, ka nav iespējams sadarboties attiecīgi ar tām valstīm, ka trūkst intereses, nu, mans priekšlikums attiecībā uz uh, pār, pārlikumiem būtu balsot par. Nu, tad nododam balsojuši šo pārvietojumu, kā to ieteikusi referenta, kas par? Pret? Viens pret atturas. 1, 2, 3. 4. Nu, pieņemts. Šis pārvietojums pieņemts. Nu, paldies budžeta komitē par to. Bet tagad iedomājieties, kāda gan būtu komentāri, ja mēs būtu nobalsojuši pret šo pārvietojumu. Pār, Eiropas parlaments vēlas labāk dot naudu Čavezam un tā tālāk, un nevis palīdzēt ārā pavasarim. Nu, tādi būtu bijuši komentāri, pilnīgi noteikti. Labi, dodu jums kundze vārdu, bet, nu, jūs saprotat, tas bija vairāk joka pēc. Ir skaidrs, ka balsojums, kas notika, nevarēja politiski būt citādāks kā tas, ko izdarījām. Mums ir, mēs palīdzējām Lat Latviņu Amerikas revolūcijai, kad tā notika, tāpat palīdzējām, jāpalīdz mums šobrīd arī revolūcija, kas notiek arā pasaulē, bet tas, protams, nenozīmē, tas nenozīmē, ka kopumā mēs atņemsim naudu programmām Latviju Amerikai. Mēs konstatējam, lūk, ka dažas no šīm programmām, atsevišķas programmas, ne visas, bet dažas vienkārši nedarbojās, at, nefunkcionē attiecīgā apmierinošā veidā, un tāpēc, tāpēc arī tas bija iespējams. Es ierosinu, protams, atbaldīs, atbald, atbildēt uz šo man nosūtīto vēstuli, ko nosūtīja komisijas priekšsādātājs ārlietu komiteja un devu komiteja pārstāvi. Komitejas pārstāvi paskaidrojot, lūk, šo kopējo ideju atmosfēru, kādā mēs šo balsojumu arī veicām. Monis Kundze vēlas reaģēt, nācim nu, redzot, uz man ļoti brutālo izteikumu. Paldies priekšsādātāji. Paldies priekšsādātāji. Es domāju, ka ir pareizi plaši diskutēt par šo jautājumu, jo tas, ka Eiropas parlaments plāno vidusjūras reģionā drīzāk finansēt, ja mēs plānojam vidusjūras reģionu atbalstīt un demokratizācijas procesu šajā reģionā, tad mēs varam darīt to tādā veidā, ka mēs meklējam pieejamos līdzekļus, uh, citās budžeta pozīcijas, nevis atņemot no Latvijas Amerikas par čāves. Varbūt labāk nesalīdzināsim lietas, ko nevar salīdzināt. Jo visas Latvijas Amerikas valstis, kas saņem Eiropas Savienības palīdzību, nu nevar viņus visus salīdzināt ar vienu valsti, kas ir Venezuela. Par Meksiku, piemēram. Var teikt. Bet tā ir savādākā situācija. Tāpēc arī nākotnē, kad mēs. Mēs atņemsim kādam finansējumu vienkārši tādēļ, ka vienā valstī bija īstenošanas problēmas, tad būtu labāk nākotnē mēs varētu šī paša reģiona ietveros naudu pārdalīt. Par Latīņu Ameriku, Āziju runājot, es varu teikt, ka uh, Centrālajā Amerikā ir vairākas valstis, kas nav uh, ne e, jaunatīstības ekonomikas, ne arī Čavesa stilā pārvaldīta valsts, tas nozīmē, ka var Latīņa Amerikai dažām valstīm piešķirt pat divreiz lielāku finansējumu šī paša, šīs pašas pozīcijas ietveros. Sanāk tā, ka mēs šobrīd samazinām instrumentu, bet te pašā laikā teikšu, kā ir, kā palīdzības plus instrumentam mums nemaz nav tiesiskā pamata, jo instruments bija domāts tieši, lai uh, atbalstītu Latīņu Ameriku. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi būt ārkārtīgi uzmanīgiem, kad mēs risinām jautājumu, kas ir tik ļoti jūtīgs ārlietu attiecībās. Un tāpēc arī domāju, ka Čāvēs kunga pieminēšana šeit nebija vietā. Paldies! Paldies, kundze, paldies! Un tātad Albertīnī kungam un tevi komitejas priekšsādātāji, jā, uzrakstīšu atbildi tieši tajā, tieši tajās līnijās, kā jūs nu pat arī eh, teicāt, eh, šādā veidā to vēstuli. Un tā, paldies! Mums ir vēl viens pārskaitījums, pārvietojums, un tas ir pārvietojums numur 24. Referents kundze, lūdzu. This, uh... Šis pārvietojums nav tik ļoti strīdus izraisošs, taču ārkārtīgi svarīgs. Nu, jo šeit mēs runājam par nākotnes potenciālām problēmām. Šeit mēs runājam par to, lai būtu nepieciešams septītā ietver programmas vajadzības eh, nodrošināt saistībā ar eh, uzņēmē darbību un inovācijām. Šeit Komisija bija diezgan konservatīva attiecībā uz ieviešanas intensitāti, šeit bija daudz labāka intensitāte vajadzīga papil, papildinājums par 3 miljoniem eiro. Šis ir svarīgs aspekts. Vēl viena lieta ir tāda, ka mūsu piena govs lēnītēm mirst. Un ka ir nepieciešams nodrošināt saikni ar enerģētikas programmu kuru savukārt mēs izmantojam, lai aizpildītu visas plaisiņas, un tur vairs nav naudiņas. Tāpēc arī jautājums ir par to, kā mēs varam trūkstošo finansējumu nodrošināt pēc iespējas ātrāk. Īsi izsakoties atbalstu. Lūdzu, balsiet par. Par? Tātad, kurš ir par šo pārvietojumu, saka priekšādātājs? Pret? At, paldies, atturs. Apstiprināts. Un tā tad, liels paldies Sidonijai. Vēl palikuši pāris pārvietojumu citām institūcijām. Helga, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, par pirmo pārvietojumu e, runa iet par 15, 50 tūkstošiem eiro, un tā ir saistība ar eh, IT sistēmu uzturēšanu un uzlabošanu. Un ņemot vērā šī principa uzraudzību un arī subsidiaritātes principu, reģionu komiteja vēlas stips, stiprināt subsidiaritātes uzraudzības eh, instrumentu vietējās un reģionālās varas iestādēs, kas eh, varētu nākt par labu īslaicīgā periodā. Parlaments vēlas šo naudas summu ielikt rezervēs, jo trūkst informācijas par šā projekta īstenošanu pagājušajā gadā. Uzskat, ka mums ir nepieciešama detalizētāka informācija, bet mēs varētu apstiprināt šo pārvietojumu. Labi, Nododu balsojumam. Nē, jūs vēlaties izteikties? A, jūs vienkārši gribējāt rādīt, ka jūs atbalstat šo pārvietojumu. Labi. Tātad par pirmo tātad lūdzu. Pret. Atturs. Pieņems. Inf 1 ir pieņemts. Tālāk inf 2. The three next transfer. Trīs nākamie pārvietojumi pieprasījumi kur ir saistīti ar 22. finanšu regulas punktu. Runiet par to, ka citas institūcijas, nedz komisija, ne tikai komisija, var veikt sava iekšējā budžeta ietvaros pārvietojumus, un ja problēma nav, tad šādi pārvietojumi tiek apstiprināti. Piemēram, pārvietojumi var būt tulkošanas, apmācības un citu uh, iedaļu ietvaros, un runa iet par vairāk kā 100 tūkstošiem eiro. Es patiesībā nevaru redzēt citus iemeslus šā 22. punkta ietvaros veikt kādu pārvietojumu, tātad es esmu par šiem pārvietojumiem. Ah. Ok, très bien. Donc, je sou... Varam balsot par visiem kopā? Nē? Jā, varam. Tad, tātad vispirms inf 2, inf 3 un dec viens pārvietojumu. Kas par? Paldies, pret. Viens pret atturs. Visi pieņemti, visi apstiprināti. Nebija nekā cita pārskatījuma Helga vairs, ne? Tas bija viss. Jā, tas ir viss. Nu, līdz ar to balsojums vispār ir beidzies, bet jāsaka, darbs šorīt gan vēl nav beidzies. Ierosinu tagad atgriezties pie 16. darba kārtības punkta. Tas ir Lavijas kunga ziņojums par īpašajiem pasākumiem lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Giovanni, lūdzu jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātā kungs. Runājot par lauksaimniecību attālākiem Eiropas reģioniem, Un runājot par šo programmu, tad tā sākās 96. gadā. Un runājot par attālajiem Eiropas Savienības reģioniem un to lauksaimniecību, patiesībā gan lauksaimniecībā strādājošajiem, gan arī uzņēmumiem ir ārkārtīgi daudz šķēršļu. Mēs runājam par septiņiem par attālākiem Eiropas Savienības reģioniem uzskatītām teri teritorijām. Uh, ar tām visām jūs varat iepazīties šajā ziņojumā. Un, eh, lai mēs varētu piemērot adekvātu cenu sistēmu šiem attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, tad tam ir paredzēta īpaša atbalsta programma. Vienlaicīgi ir jāveicina cenu stabilitāte šajos reģionos un arī viņu attīstības tendences un eh, kā šiem attāliem reģioniem tiek piegādāt Eiropas kopienu preces. Tātad eh, juridiskais pamats tam ir 2006. gada regula, kurā ir paredzēti konkrēti pasākumi attālajiem Eiropas Savienības reģioniem un palīdzībai to lauksaimniecībai. Šī programma ir sadalīta divās daļās. Pirmajā daļā runa iet par noteiktu būtiskāko preču piegādu šiem reģioniem un arī lauksaimniecības produktu piegādai. Un otrajā daļā tiek atrunāts specifiski noteikumi ražošanai un arī vietējo lauksaimniecības produktu tirgumu. Uh, Mums eh, ir bijusi jau viedokļa apmaiņa lauksaimniecības politikā, un tāpēc šodien runāt par spēju šiem attālajiem reģioniem konkurēt, tātad viņu veikt spēja samazinās, un to ir ietekmējusi arī starptautiskā krīze, un, protams, šiem reģioniem vienmēr ir bijušas zināmas grūtības nodarboties gan ar lauksaimniecību, gan ar citām aktivitātēm. Un eh, tikai šodien vēlētos jūs iepazīstināt ar piemēru par eh, situācijas sarežģītību šajos attālajos reģionos, piemēram, tajos vidēji ir divreiz lielāks bezdarbnieku procents nekā Eiropas Savienībā vidēji, un īpaši šis skaitlis ir dramatisks jaunāku gadagājumu cilvēku vidū. Katrā ziņā E, šie reģioni ir ļoti jutīgi, un skaitļi, kas ir apkopoti no 6. gada līdz šai dienai, to tikai pierāda. Līdz ar to 37. starpinstitucionālo nolīgumu punktā ir atrunāts, ka ir iespējams šiem attālajiem reģioniem palielināt finansējumu, un tas būs 69,9 miljoni. Uh, Un šajā priekšlikumā, kas e, patiesībā ir līdzīgs tam, kā to ierosināja lauksaimniecības komiteja, bet patiesībā mēs esam nedaudz zem ierosinātās summas, kas tika paredzēta finanšu ietvarā. Bija paredzēts e, par 5% palielināt dažādu programmu, dažādu programmu izpildus finansējumu, bet vispārīgā ietvarā mēs eh, runājam par šādu summu. Paldies! Paldies referentam, saka priekšsēdētāja kungs Greļjē kundze, lūdzu. Oui, juste pour, euh, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Euh, simplement pour... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos vēlreiz gandrīz atkārtot to, ko teica Lavijas kungs. Uh, proti, ka šiem attāliem reģioniem finansējums vienmēr ir bijis nepietiekams. Patiesībā attālāku reģionu skaits ir pieaudzis, un patiesībā arī mana dalība valsts, arī mana izcelsmes valsts jau ir atbalstījusi ideju piešķirt papildus finansējumu šo attālu reģionu programmām. Tā kā 2010. gada jūnijā Ženēvā tika E, sas, tika panākta vienošanās par banānu tirgu sakārtošanu, tad komisija uzskata, ka uh, vienas programmas ietvaros šis finansējums būtu jāpalielina. Patiesībā man nav skaidrs, uz kādiem pamatiem šie pārvedumi ir balstīti. Es vēlētos pateikties Lavijas kungam, ka viņš ierosina finansējumu palielināšanu. Referentkungs, jums ir ko teikt uz šo izteikumu? Labanā. <laughs> Eh, per bananiem. Eh, in primo luogo, come è noto anche alla collega, eh, diver... Nu jā, es domāju, ka daudzās valstīs, Francijā, Spānijā noteikti bija iespēja rīkoties tā, lai varētu šajos attālajos reģionos atbalstīt lauksaimniecību, un mēs zinām, ka krīze ir skāras šos reģionus īpaši, bet te pašā laikā ir arī skaidrs, ka banānu ražošana, banānu plantācija, attīstība saistībā ar AKK valstīm, un ka šeit rodas nopietna problēma. Ja vien, protams, netiek sniegta attiecīga palīdzība atbalsta programmas ietveros, mēs varam redzēt, ka e, daudzās no šīm salām vairs netiek ražot banānu. Un zināms arī, ka vairākas no šīm uh, Salām ir ārkārtīgi atkarīgas no plantāciju darbības turpināšanas, un tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi šo papildu naudu piešķirt, jo kompensācijas, kas līdz šim tika maksāts, neatbilst prasībām, un cēlis ir cietušas no Eiropas Savienības noliegumiem. Paldies! Gribu izmantot šo iespēju, lai pavisam publiski pateiktu, ka pretēji tām baumām, kas nu jau vairāk dienas uh, šeit parlamentā dzirdamas un kas ir aizsnieguši pat augstāko līmeņa ausis. Es neesmu banāna ienaidnieks. Neesmu arī nekāds ienaidnieks banāniem no Martinikas. Es esmu dzirdējis to sakam. Jā, nu ļoti augstiem ešaloniem man tika teikts, kāpēc tu tik naidīgi izturies pret banāniem no Martinikas. Tā nav, jums tas varbūt nāks kā pārsteigums, Un pirms šī rīta diskusija iesākšanas man nebija vispār nekāda viedokļa par šo programmu, eh, par ko runā lūk eh, referents. Un lūk, par šīm specifiskajām pašreizējām problēmām ar, banān, ar banāniem atsevišķos Francijas aizjūras departamentos, teritorijās. Un gluži otrādi, es pats arī gribētu labprāt risināt šo banānu problēmu. Jo taču pagājušajā gadā mēs runājam par banāniem no AKK valstīm un tā tālāk. Ik pa brīdim par banāniem mēs atkal runājam, jo banāni tiek audzēti daudzos dažādos reģionos. Bet nu to te gribēju atzinēt, atzīmēt. Tātad paldies referentam, paldies arī runātājai. Atgādināšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir rīt 2012. Tātad 14. jūlijas 2012. Banānu svētku Francijā. Budžeta komitejā balsosim 8. septembrī Un lauksamniecības komitejā, jo mēs, protams, eh, mums vajadzīgs atzinums, būs, tas jau būs septembrī vēlāk. Tā. Mums vēl palicis vērt manas kundzes ziņojums, un noslēgumā pēc tam vēl būs ļoti svarīgais ēku politikas jautājums, kuri saistībā runās Monika Holmajere. Bet vispirms vērt manas kundze, lūdzu. Paldies par iespēju izteikties! Šīs atzinums ir saistīts par, ar komisijas priekšlikumu 2003. gada enerģētikas nodoklis. Nu, vispirms pastāstīšu, kā tad ir ar enerģētikas nodokli. Enerģētikas nodoklis tiek, tiek uh, aplikts ar nodokli saistībā ar to, ka ir nepieciešams elektroenerģiju ta taupīt vai arī izmantot uh, tā saucamo tīro enerģiju. Un dalību valsti šobrīd apliek energoresursus ar nodokli, un 2003. gada direktīva ir konkrēti izvirzījusi mērķi, tā lai energo tirgu, iekšējā tirgus ietveros izvairītos no konkurences kropļojumiem. Šeit dalību valstīm ir tiesības piemērot diezgan augstu nodokļu likmes, tāpēc arī jautājums ir, kādēļ vispār ir nepieciešams grozīt šo padomus direktīvu. Kopš direktīvas pieņemšanas mūsu politiskā kārtība ir mainījusies. Mums ir 2020. gada stratēģija, kur ir ļoti konkrēti politiski un ambiciozi mērķi. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams pārskatīt šo direktīvu, jo tas ir nepieciešams, lai reaģētu uz padomes lūgumu, kas tika paustīts 2008. gadā un jaņem vērā arī ANO klimata pārmaiņu konferences Kankūnā rezultātus. Ņemot vērā arī Eiropas Savienības emisijas tirsniecības schēmu, kas neiekļaujas direktīvas aptvērumā, un tāpēc ir jāsaprot, ko tīri konkrēti tas nozīmē. Ja šī direktīva tag, tag, tagad tiktu pielāgot, šeit ir divi aspekti, kas ieņem vērā. Pirmkārt, ir aspekts, kas ir saistīts ar CO2 apjomiem un otrkārt enerģētikas izmantošanu par CO2 daļu un to, ka ir nepieciešams izmantot atjaunīgos energoresursus, tas viss iekļaujās. CO2 izmešu nodokļu aplikšana arī nav nekas jauns, jau 90. gadu beigās tika uzsākts CO2 izmešu aplikšanas pasākumi Dānijā, Nīderlandē, arī Slovenijā, Vācijā, Zviedrijā, apvienotē karalistē šāda veida pasākumi tika ieviesti, vienkārši lai jūs zinātu, kāda ir situācija dažādās valstīs. Otrais aspekts ir enerģētikas aspekts. Tiek aplikts ar nodokli degvielas daudzums, kas tiek piegādāts. Mērķis, protams, ir nodrošināt labāku energoefektivitāti, kas šādā veidā tiek automātiski atalgots. Runājot par nākamajiem aspektiem, tie visi ir jāsakombinē tādā veidā, lai gal galā būtu nodokļu pakete, kas ļautu kādu konkrētu produktu pareizi aplikt ar nodokli. Dalību valstīm būs visas tiesības uzlikt lielāku nodokli nekā tiks noteikts Eiropas Savienības minimālajā līmenī. Runājot par grozījumiem, tad jāņem vērā, ka mums ir vairāki mērķi, gan saistība ar energoefektivitāti, gan arī taupīšanu, gan arī nodarbinātības aspektiem, klimata pārmaiņu, apkarošanu. Tad visi šie aspekti jāsaliek tagad kopā. Un te veidojas sākne ar 2020. gada stratēģiju. Un šeit mums pastāv iespēja uh, nodrošināt sev spēles laukumu tā, lai varētu ar laiku arī samazināt nodokļus. Ļoti konkrēti, kā tas ietekmēs mūsu iedzīvotājus. Daudzos gadījumos iedzīvotājiem ļoti smagi iet īstenībā. Šeit no vienas puses ir jāpasaka, ka mums ir vides politikas pasākumi, kas privātu personam ar Uh, zemu ienākumu līmeni var būt ļoti smagi. Un tad šeit ar komisijas vienošanos mēs varam teikt, ka pastāv iespēja sociālos pasākumus iekļaut. Tas noteikti ietekmēs dažādos apmēros dalību valstis, kurām nāksies tagad šos, šo iegūto uh, iegūtos e, nodokļu līdzekļus izlietot pareizi. Ir ļoti svarīgi, lai e, tām aizsaimniecībām, kas ir īpaši skarts ar palielināto nodokli, būtu iespēja kaut kādā veidā kompensēt. Būtiskākais, protams, lai e, nodokļu pasākumi tiktu līdzsvarot ar sociālajiem pasākumiem. Padomājam kaut vai par ziemu, kas varbūt ļoti uh, bārga daudzās valstīs, tad varbūt varētu šajos gadījumos cita veida produktus, kas ir saistīti ar apkuri, tad tos varētu varbūt aplikt ar mazāku nodokli. Grozījumi, e, grozījumiem jāsnēž spēkā 2013. gadā, un e, padome ir jāpanāk vienbalsība. Mm, jau notika sarunas ar ēnu referentiem, un bija sarunas arī ar komisiju Šobrīd no vairākam dalībvalstīm jau ir saņemta, saņemta atzinumi. NVITRE, Agri un TRAN komitejas arī strādā pie saviem atzinumiem. Mūsu mērķis ir koncentrēties uz budžeta grozījumu, budžeta piešķiršanas uzdevumu. Un šeit, mūsuprāt, ir tas īstākais brīdis, jo šobrīd mēs runājam par uh, vairāk gadu plānošanas schēmu, runājam par to, ka būtu nepieciešams ieviest uh, finanšu darījumu nodokli un ka ir jā, jāmaina arī uh, pašu resursu sistēmu. Tas, tas viss ir iekļaujies vienā diskusijā, un mēs varam varbūt arī CO2 nodokli uzskatīt par veidu, kā var reformēt uh, pašu resursu sistēmu. Un tad šī daļa no CO2 nodokļa var samazināt dalību valstu iemaksas. Tas būtu viens no variantiem. Un priekšsēdētāji vēlos, uh, vēlos arī vērst uz uh, Ferhofstadta kunga ziņojumu un priekšlikumu. Viņš tika arī, uh, tika, viņš arī diskutējis par uh, pašu resursu uh, mm, aspektiem un par to, ka mums ir nepieciešams rīkoties saskaņā ar pamatlīguma noteikumiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd panākt ļoti labu sadarbību ar visām politiskajām grupām, tā lai pilnīgi visi varētu piedalīties šajās diskusijās un risinājumu meklēšanā. Un tagad, kad mēs diskutējam par Eiropas Savienības budžetu pašu resursiem, uh, tad ir ļoti svarīgi šīs abas diskusijas salikt kopā. Jā, ja ir vēl kādi jautājumi, ja jums ir nepieciešama precizējuma, lūdzu, uzdodiet jautājumus ar lielāko prieku atbildēšu no komisijas puses. Fangi Lobekungs ir klāt, un viņš teica, ka viņš var atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Bien, merci, madame! Lielas paldies, kundze! Ļoti interesants jautājums. Kā to konstatēju, un tāpēc priecājos, ka jūs nākat klāt ar tādiem spēcīgiem priekšlikumiem. Gribu atgādināt, kāds ir kalendārs. Lūk, jūtas atzinuma apspriešana eh, notiks, eh, lūk, 8. septembrī. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. septembris. Pieņemsim jūsu atzinumu 13. oktobrī, un balsojums ekon komitejā, kas ir vadošā komiteja, notiks 2012. gada janvārī. Kā jau jūs arī atgādinājāt, protams, būs notiks arī, nu tas tiks skatīts saskaņā arī ar pašu, saistībā arī ar pašu resursu iegūšanas priekšlikumiem. Nu tā. Paldies! Nu un tad tagad mums ir jāpāriet pie. Nē, Karvajo kundze, jūs gribējāt kaut ko teikt? Jā, pavisam ātri. Jo mums vēl viens uh, punkts jāskat. Lūdzu. Uh, thank you very much. Uh... Paldies. Es vēlētos pateikties referentei par uh, atvērto sadarbības metodi, jo mums jau ir bijusi vairākas sēdes un sanāksmes, kurās mēs to kopā diskutējām. Katrā ziņā runa iet par nodokļu uzlikšanas energoproduktiem direktīvas samērā kompleksu maiņu, un tomēr mēs vēlētos eh, mūsu atzinumu ieturēt budžeta komitejas kompetences rāmjos un Ekon un Itri arī, nā, arī nāks klajā ar ziņojumiem. Kā jau referenti teica, galvenie, galvenā saistība šai direktīvai ar mūsu komiteju ir pašresursu jautājums. Ja mēs balstamies uz komisijas priekšlikumu, tad CO2 nodoklis netiek attiecināts uz pašresursiem, un tomēr mums nevajadzētu steigties notikumiem priekšā un diskutēt par pašresursu, un diskutēt jau priekšlaicīgi par pašresursiem, par ko ir paredzēts diskutēt šajā komis, komitejā vēlāk. Tā tad um, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un arī citās komitejās par to tiek diskutēts no daudziem skatu punktiem par šās direktīvas izmaiņām. Paldies, kundze! Nu tā tad. Došu vārdu uz trim minūtēm Barbarai Matērai. Jo viņa vēlas mums pastāstīt, ka šie četri ļoti interesantie dokumenti, kas attiecas uz Nīderlandi un, at, un uh, globalizācijas pielāgšanas fondu, tātad kas notiek ar šiem četriem dokumentiem lūdzu? Prezento, eh, la mobilitazione de... Paldies, priekšstādātāji kungs! Runājot par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, tad eh, mēs runājam par četriem dažādiem jautājumiem. Tātad <clears throat> runiet par Holandas jautājumiem, un es runāju par atbalstu astoņiem simtiem strādājošo Utrehtas reģionā un arī citos. Un runa iet par 2 miljo, miljoniem 600 tūkstoši eiro. Otrs jautājums ir saistīts ar Ziemeļbrabantijas reģionu, un tur runa iet par 199 darba ņēmējiem, kuriem tika, kuri tika atlaisti un kuri strādāja reklāmas materiālu izgand, izgatavošanas jomā. Un eh, šī prasība ir iestrādāta 2C punktā, kurā runa iet par šā fonda piemērošanu. Tas eh, ietekmēs vietējo situāciju trešais globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Tas arī ir saistīts ar regulas otro punktu. Runa iet par 214 strādājošo atbalsta Overīseles reģionā, un šeit varbūt iekavās būtu jāpiebilst, ka es patiesībā esmu sākus mācīties dažādas valodas, jo es patiesībā nezinu, vai Overīsele reģionu tā arī izrunā. Tas ir Nīderlandes reģions, un iespējams, ka izruna ir nedaudz cita nekā es to izrunāju. Uh, Tātad Overīseles reģionā runa iet par zivsaimniecības pārstrādē strādājošajiem un runa iet par 270 tūkstošiem eiro piešķīrumu. Un pēdējais globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas piešķīrums ir Ziemeļa Holandas un Flevolandas reģionam piešķīrums. Runa iet par 551 strādājošo, kuri strādā grafikas jomā. Uh, un runa iet par 26 maziem un vidējiem uzņēmumiem. Viņi ir pieprasījuši palīdzību, un runa iet par apmēram miljonu eiro. Un grozījumu iesniegšanas laiks ir 22. jūlijas, 8. septembrī mēs komitejā balsojam. Plenārsēdē, ja vien nebūs problēmas, tad mēs jau 1. septembra plenārsēdē balsosim, Un, eh, ja kolēģi izteiksies, jau ir izteikušies, un es esmu jau mazliet eh, pamainījusi tekstu eh, fond, pielāgošanas fonda izmantošanai, proti, lai tiktu specificēti darbinieku atlaišanas iemesli un kādi ir bijuši citi iemesli, kāpēc darbinieki ir atlaisti un kāpēc šis fonds būtu jāpielāgo. Uh, ja jūs lasiet tekstu uzmanīgi, tad es esmu ņēmus vērā šos kolēģi ieteikumus, vienkārši lai ieteik, vienkārši lai paskaidrot vairāk, kāpēc piešķirt fonda līdzekļi. Un esmu arī specificējusi, kā šiem līdzekļiem ir jātiek izmantotiem. Vēl bez tam runiet ne tikai par daudznacionāliem uzņēmumiem, uh, runa iet par diviem vidēja lielumu uzņēmumiem, varbūt ka pāris simt cilvēku nemaz nav tik daudz, un tomēr tie ir cilvēki. Epping, Diemžēl Epping kungs nav ieradies. Jā, jā. <laughs> Arī Hartonga kunga vairs nav šeit. Būtu interesanti zināt, kāds ir viņa viedoklis par šāda veida dokumentiem, bet liels paldies jums! Paldies! Lieliski. Nu, tā tad atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš šiem te ziņojumiem ir 22. jūlijas. Balsojums būs 8. septembrī, nodarbinātības komitejā pēc tam savukārt būs balsojums uh, tajā pašā dienā, bet pēc mums. Ļoti labi, nu tad tagad varam pāriet pie pēdējā šīs dienas darba kārtības punkta, un tas ir 27. punkts ēku politika, un mūsu referenta Mo Monika Holmaier, viņa ir specializējusies šajā jautājumā, viņai ir divi dokumenti, divi, par ko viņa tad vēlas mums arī pastāstīt. Paldies priekšsēdētāji! Jā, manuprāt, šeit runa ir par diviem nesarežģītiem dokumentiem. Pirmkārt, runājam par Eiropas ārlietu dienestu. Un ir tā, ka šobrīd uh, izmaksas ir pāri vienam miljonam, nu, tas varbūt nav nemaz tik traģiski, un viss ir pamatots. Nu, paskaidrošu, kas par lietu. Šeit runa ir par dienesta ēkas kapitāla, uh, kapitāls uh, lietošanas uh, tiesībām. 20,7 miljoniem ir jābūt uh, kopīgām izmaksām, 25 mēnešus nevajadzētu maksāt uh, izdevumu. Un šeit ir daļēji, uh, daļēji izmaksas tiks apgūtas un, ja rodas šaubas, tad ar ārlietu dienestu. Uh, Mēs varam vienoties, 8,5 miljoni šobrīd ir uh, aprēķināts izmaksas, un mums nav nekādu iebildumu. Mēs pat gaidījām lielāku palielinājumu, tad 8,5 miljoni ir tas cifars, kas ir šobrīd piedāvāts, un izskatās, ka tas arī netiks pārsniegts. Jāsaprot, šeit ir arī tādi specifiski aspekti, piemēram, kā uh, Tā kā tas ir ārlietu dienas, tad ir nepieciešams nodrošināt gan telpu, kur varētu tikties ar žurnālistiem, gan speciālu uzņemšanās telpu, un um, jābūt arī visiem drošības pasākumiem, un ir svarīgi, lai drošības pasākumi netiktu atmaksāti no kārtēja budžeta. Un šeit 2,7 miljoni paredzēti, un uh, 31 1,3 miljoni šobrīd ir vajadzīgā summa, un šeit runa ir par konkrētajiem izdevumiem, par konkrētiem darbiem, un uz 30 gadiem tiks palielināts līgums. Un uh, tā kā es Beļģijas ēkus pazīstu jau diezgan labi, es nezinu, vai, nezinu, vai 20. gadā uh, ēkas izmaksas tik traģiski palielināsies. Nu, izskatās, ka sākot ar 20. gadu, runājot par lieliem mm, renovācijas aspektiem, piemēram, nomainīt visas caurules vai nomainīt apkuras sistēmu, es nezinu. Varbūt labāk būtu teikt, ka tas drīzāk darāms pēc 30 gadiem. Un attiecīgi vai aksai būtu jāpiedalās šajās, šajos izdevumos izdevumos šobrīd informācija mums e, sniegt tādu pozitīvu. Viņa teica, ka viņi būtu gatavi no 20. līguma gada arī to visu darīt. Šobrīd ar to, kas tiks piedāvāts, vēl trīs mēnešus varēs nemaksāt nomas maksu, kas būtu pāri pa diviem miljoniem ietaupījums, un tad galu galā sanāk ļoti loģisks risinājums, un ārlietu dienas mūs informē, ka 7,5 miljonus eiro būtu un vēl nepieciešams uh, izmaksāt, lai nodrošinātu drošības pasākumus, uh, nopirkt mēbeles, visus uzraudzības aspektus un gan jau pārvietojumu informāciju mēs saņemsim pavisam drīz un izskatās, ka nāksies arī pārvietot līdzekļus. Uh, Mums jau ir gatavs atzinums. Tajā mēs pasakam, ka sākot ar 20. gadu mēs gribētu, ka aksai būtu jānodrošina lielāka līdzdalība, bet kopumā ir paredzēts pozitīvs atzinums, jo ņemot vērā to, ka pamatdats principā nav mainījušies. Paldies! Liels paldies, kundze! Jā, es biju mazliet nobažījies, Pirms pāris nedēļām mm, arī runājām ar ārējās rīcības dienestu, un tur tika runāts par kaut kādu veidu izmaiņām. Bet tātad, kurš atbalsta šo ieteikumu, referenti to atbalsta? Paldies! Pret? Neviens nav pret. Aturs? Nu, tad vienprātīgi esam pieņēmuši šo priekšlikumu. Nu, tad jūs otrais projekts. Priekšsēdētāji. Jā, paldies, ka Haklunda kungs ir atgriezies, jo viņš ir arī uh, līdz referents un ļoti rūpīgi sekoja. Vēl viena lieta par ēkām. Uh, es varu pavisam īsi izteikties vienkārši tādēļ, ka Uh, Eiropas tiesa ļoti laicīgi mūs informēja par jebkāda veida grozījumiem, izmaiņām, un tas, manuprāt, ļoti pozitīvi, ka viņi tik laicīgi mūs informē par citiem, tas pat pietrūkst. Jo mums ir ļoti svarīgi zināt, kāda liela projekta vispār tiek plānoti. Uh, tiesa plāno būvēt trešo torni, divi torni jau eksistē, tad, tad trešo vajadzēs, skaidrs, ka pasākums nav lēts kaut vai tādēļ, ka tiesa atrodas dārgā vietā. Nu, jāsaprot, kad būs nākamās dalībvalsts, piemēram, Horvātija, tad ir nepieciešams jau visu nodrošināt, bet ir ļoti cerīgi, lai izmaksas nebūtu pārāk lielas, respektīvi, lai gal galā izmaksas uh, relatīvi pat samazinātos. Un šis mērķis ir ļoti labs. Mēs varam to tikai atbalstot. Nezinu, vai kādam patīk uh, um, augstceltnes uh, torņa struktūra vai arhitektoniski tas ir labi vai nē, tā ir pavisam cita lieta, par to mēs šobrīd nerunājam. Bet jautājums ir par to, ka mums telpas ir vajadzīgas, un tad, protams, mērķis ir panākt to, lai telpas būtu pēc iespējas uh, ekonomiski izdevīgas. Runājot konkrēti par uh, to, cik daudz, tad piektajā palielinājumā ar trešo torni ir paredzēts paredzēts tā, lai būs 90 tūkstoši kvadrātmetru, būs 9130, cita veida telpas būs arī iespēja 12 tūkstošus novietot eh, automašīnu novietošana, 34 tūkstoši kvadrātmetru uh, Ir paredzēts arī savienot jauno ēku, veco ēku ar galerijas eh, starpniecības arī ir pareizi, ir paredzēts to darīt. Un līdz līguma parakstīšanas brīdim ir divu gadu laikā paredzēts to visu uzsākt. 30 līdz 36 mēnešiem būs nepieciešams laiks, lai varētu šo ēku izbūvēt. 20, 2016. un 2017. gadā ir paredzēts to pabeigt. Un šeit vēlos pateikties Luksemburgai, jo viņi plāno būvniecības uzraudzību nodrošināt bez maksas. Un šeit varu teikt, ka valsts izmanto nekustamā īpašumu aģentūru, neatkarīgo aģentūru un Un tad šī aģentūra iegūs vajadzīgo īpašumu, sakārtos visus dokumentus, tad uh, Luksemburgas valsts uh, būs oficiālā um, nomniece, tad tālāk būs apakšnoma tiesai un viss būs galīgi sakārtots. Un tad attiecīgi tiesai būs visas tiesībai un uh, šādā gadījumā tiks ieplānots nomas pirkuma līgums. Un svarīgākais, protams, lai tiesa varētu nodrošināt savu darbu, un pagaidām vēl netika definēts vēl atmaksas termiņš, tas būs saistīts, protams, ar līgumu, kā ir ar izmaksām. Tie ir 100. Uh, 32 miljoni, tur ir gan uh, būvēšanas izmaksas un paredzēt, protams, arī rezerve, kas ir 10%, uh, izmaksām, kas nav paredzētas, tur būs uh, arī informācijas tehnoloģiem, biroja aprīkojumam un citiem aspektiem. Ja mēs to visu pārreikinām, ņemot vērā gan procentus, gan potenciālu inflāciju, tad gal galā mēs nonāksim uh, pie 239 miljoniem izmaksu, kas ir galīgais variants, ja mēs iekļaujam šeit a, izmaksas saistībā ar 2014. gada paredzētajām, paredzētajiem remontiem. Un tad šeit es varu teikt, ka kopumā mums ir zaļā gaisma, bet, protams, tajā brīdī, kad tiesa ir pieejami konkrētāki skaitļi, viņiem šie skaitļi mums ir jāsūta. Paldies! Tātad referenti iesaka atbalstīt šo priekšlikumu. Kas par? Paldies, pret. Atturs. Vienprātīgi pieņemts. Holmējers kundz lieliski. Lavijas kungs arī cēla roku. Viņš bija par. Nedaudz padomāja un bija par šo priekšlikumu. Nu, lieliski, lieliski, Monika. Un arī lūk tiesas pārstāvjiem šeit visu to labāko mm, vēlam. Izmantoju vēl šo sanāksmes laiku, lai informētu Moniku, ka pēc, e, nu, tā, ko es saskaņā to, ko es dzirdēju, mums ar sekretariātu vēl jāsazinās, vēl sastrādāsimies arī ar koordinatoriem, domājot par procedūru. Jāsaka, šī procedūra ir ārkārtīgi īsa Un jums kā referentei arī ļoti īs laiks, lai aps, apsvērtu šo sēku projektus. Koordinatori man devuši zaļo gaismu un viņi vēlas ierosināt šādu procedūru, tātad pēc iespējas īsāku, praktiskāku procedūru, kas jums būtu arī izdevīgi. Ka, respektīvi, jūs nevis gatavojat rakstisku kaut kādu dokumentu, bet vienkārši mūs informēt, un tas ir jūsu lēmums, un jūs mūs informējat koordinatoru sanāksmē, tad ir rodas kādas problēmas. Nu, tā tad šī rīta sanāksme ir noslēgusies. Visi tagad varēs doties nedaudz iekost un tam līdzīgi, bet informēšu jūs, ka šajā pašā telpā pulkstens 15. sāksies kopējā sanāksme ar budžeta kontrolas komiteju. Un tur mēs runāsim par šo aizraujošo finanšu regulas tematu. Un te mums būs arī mūsu superzvaigzne Inga un tā tālāk. Bet no nu, tā tad pavisam drīz jau atkal tiekamies. Šo slēdzi pasludinu par slēgtu.